Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim darbu. Es sākumā gribētu atvainoties par kavēšanos, jo mums notika koordinātoru sanāksme. Tā sākās pulksten deviņos. Es eh, sveicu ģenerāldirektoru eh, mūsu vidū no komisijas budžeta jautājumos. Mums priekšā ir eh, darba kārtības projekts es gribētu norādīt, ka, kā arī Kobu jaunumos norādīts, vairāki punkti tiks uh, atcelt uz vēlāku laiku. Ceturtais punkts tiek pārcelts, tāpat arī septītais, astotais, iespējams arī devītais, ņemot vērā, ka uh, Portaškungs uh, referents ir uh, prom, viņš uh, pirms dažām dienām pārciet operāciju. Un pirmdien man šķiet viņš bija parlamentā, bet šodien, ja nemaldos, viņš nav un nebūs mūsu vidū. Tā tad mēs droši vien atliksim šo punktu. Tāpat arī 11. punkts. Es neredzu Andrēsenes kundzi mūsu vidū. Viņa bija referente uh, atzinumam. Un Viņa uzskatīja, ka gal galā šī tēma nav vērta, lai izstrādātu atzinumu, un konsultējosieties ar uh, koordinatoriem, mēs to pārveidosim par tādu kā uh, budžeta komitejas uh, priekšsēdētāju vēstuli attiecīgajai komitejai, kas šajā gadījumā ir juridiskā komiteja, un tā tad mēs šajā vēstulē norādīsim, kāds ir mūsu viedoklis, mūsu domas par uh, šiem kontrolas mehānismiem pilnvaru piemērošanai saistībā ar Lisabonas līgumu. Tur, protams, ir viena tāda konkrētāka, detalizētāka dimensija, ko mēs apskatām, un tas ir tieši budžets. Tāpat arī debatas par ārējās darbības dienestu, 12. punkts, Par to mēs runāsim pulksten 12. dienā, pēc tam, kad 11. būsim tikušies eh, ar izpildu aģentūru pārstāvjiem. Tātad 12. punkts, pulksten 12. man liekas, ka ir ārkārtīgi piemērots laiks. Ja nav nekādi iebildumi, tad mēs varam apstiprināt šo darba kārtības uh, projektu. Tālāk uh, otrais punkts - priekšsēdētāju paziņojumi. Tātad pieejamās tulkojuma valodas ir kobu ziņās rakstītas, šī sēde tiek pārraidīta. Godmaņa kungs, kurš ir referents par kohēzijas politiku, ir saga, izstrādājis ļoti labu dokumentu tik tiešām labu, un jāsaka, ka viņa uh, kompetence ir ārkārtīgi atzīmējama. Viņš ir Latvijas bijušais uh, premjerministrs, un jūs materiālos varat šo viņa materiālu atrast. Vēl daži vārdi par delegāciju uz Palestīnu. Jūs droši vien atceraties, ka mēs bijām izlēmuši nosūtīt delegāciju uz Palestīnu, lai raudzītos, kā tiek uh, pārvaldīta Eiropas Savienības sniegtā palīdzība šim reģionam. Šīs delegācijas uh, izveidošana bija sarežģīta, jo šajā gadījumā ir runa par trešo valsti, un tas ir uh, reģions, kas ir politiski ārkārtīgi delikāts, un um, nebūtu labi, ja tikai mūsu komitejas pārstāvi tur dotos. Tātad tāpēc mēs izveidojām uh, kopīgu komiteju ar ārlietu komiteju un uh, attīstības komiteju. Un pēc tādām sarežģītām uh, debatēm, sagatavojoties uh, šim braucienam, mēs uh, gal galā tomēr tikāmies ar Izraels un Palestīnas varas iestādēm, varas iestāžu pārstāvjiem, kurus skar šis palīdzības jautājums, un daļa delegācijas arī nokļuva Gazā, tātad braucot cauri Ēģipti. Vispārīgais secinājums, kāds tika gūts no šī brauciena, neatkarīgi no viss šī politiskā aspekta, kas principā nav mūsu budžeta komitejas kompetencē. Tātad visā visumā mums vēl debats par šo jautājumu nav bijušas, bet nauda, ko mēs atvēlam šim reģionam, ir, manuprāt, labi tiek pareizi tērēta atbilstoši. Un Mēs neredzējām nekādus uh, pierādījumus, ka notiktu līdzekļu nelikumīga izmantošana, ka notiktu korupcija kaut kādos uh, lielos apmēros, uh, ka līdzekļi, teiksim, nonāktu teroristu organizāciju rokās. Un mēs tāpat arī pārliecinājāmies, ka līdzekļi, kas tiek izmantoti gazas sektorā, pilnībā tiek kontrolēti, tos kontrolē Eiropas Savienība, Palestīnas pašpārvalda un tāpat arī starptautiskās organizācijas, kā piemēram ANO, apvienotās nācijas un citas. Tomēr mēs guvām iespēju, ka pastāv ļoti būtiska politiska problēma, kuras pamatā ir uh, sekojošais fakts. Eiropas Savienība uh, piešķir uh, šo palīdzību vairākās uh, palīdzības līnijās pozīcijās. Tātad šīs summas ir sadalītas. Eiropas Savienība finansē 80 tūkstošus Palestīnas pašvaldes locekļu. Tātad ļoti liels skaits. Manuprāt, par to ir vērts padomāt. Un es domāju, ka mūsu ģenerāldirektoram tur būtu par ko aizdomāties. šī palīdzība, kuras, kā es teicu, ir pareizi tiek izmantota, jāatzīst, ka Eiropas Savienības uh, politiskā ietekme tāpat laikā šajā reģionā ir praktiski nulles vērtībā, un, manuprāt, tas rada tādu ļoti būtisku politisku problēmu. Tātad, kā es teicu, mums šobrīd nav laika organizēt debats par šo jautājumu. Kā jau tas uh, uh tika norādīts mūsu iepriekšējā sanāksmē, mums ir vienošanās ar koordinatoriem. Uh, Un mēs esam piefiksējuši Palestīnas uh, premjerministra uh, Fajāda kunga vēlmes. Mēs ar viņu satikāmies uz vietas. Viņš uh, ir uh, ļoti kvalificēts uh, savā amatā, un uh, mēs uh, vēlējāmies, lai viņš atbrauc uz Briselu, un mēs vēlētos uz, organizēt uzklausīšanu vai nu kopā ar Kobu, vai arī rīkot kopīgi vairāk komiteju sanāksmu uzklausīšanu. Uh, lai varētu apsvērt tos secinājumus, ko mēs esam guvuši no šīs konkrētās situācijas un uh, attiecībā arī, ko mēs varētu attiecināt 2011. gada budžetu. Tālāk trešais uh, jautājums uh, protokola apstiprināšana. Tātad mēs apstiprinām iepriekšējās sēdes protokolu. Ja nav nekādu iebildumu, tad pieņemam, ka šis protokols tiek apstiprināts. Ceturtais punkts, kā jau es teicu, tiek pārcelts uz vairāk laika. Nonākam pie piektā punkta. Un tas ir daudzgadu finanšu plāns. Un es tūliņ pat došu vārdu Naimaram Bērgskungam. Jā, Jā, paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Nu, pēdējo nedēļu laikā šis jautājums paliek aizvien komplicētāks. Un eh, pamatoties uz diskusijām, kas eh, budžeta komitejā mums jau ir iepriekš bijušas izvērstas, arī ņemot vērā eh, mūsu reglamentu, mēs esam sagatavojuši starposmu ziņojumu, kur mēs tad runājam par budžets atvera pielāgošanu un par šo daudzgadu finanšu schēmas mainīšanu atbilstoši Lisabonas līgumam. Mums tāpat ir sagatavots indikatīvais laika plāns, laika grafiks, kur arī mēs sākam tātad, par to, ka jūnija plenāra sēdē mēs varētu skatīt šos jautājumus 21. un 22. jūnijā. Tur būs tāda follow-up diskusija šajā komitejā arī. Un, uh, Pēc tam balstoties uz um, šīm te vērtējušām diskusijām, mēs sagatavosim starposmu ziņojumu. 13. un 14. jūlijā, tad pēdējā sēdē pirms vasaras pauzes. 21. jūlijas ir pēdējais termiņš grozījuma iesniegšanai, un tad šo starposmu ziņojumu mēs stādīsim priekšā 13. septembrī. Šeit komitejā mēs par to balsosim. Tā kā mums vasaras laikā būs pietiekami daudz uh, laika saskaņot viedokļus starp frakcijām, izvērst diskusijas, un tad un 23. septembrī eh, plenāru sēdē šo starposmu ziņojumu mēs arī eh, vērtēsim un par to balsosim. Nu, tāda ir parlamenta nostāja, tad tur jāveic ne tikai tehniski, bet arī politiski svarīgi pielāgojumi, balstoties uz Lisabonas līgumu. Nu, tur tāda elementa kā elastība, un šeit tās tagad midterm review, vidusposma pārskats, ja tas viss tur jāņem vērā. Un tad 4. un 5. oktobrī būs arī diskusija budžeta komitejā par ziņojumu kopumā. Gan par šo daudzgadu finanšu schēmu, gan arī par uh, budžeta regulu. Nu, un tad balsosim kopā par šiem trīs uh, elementiem, trīs uh, kas, atsevišķām sfērām, ja, atbilstoši Lisabonas līgumam. Un, nu, tad skatīsimies, kā tad tur grafiku ies, bet uh, Diskusijas, protams, būs sarežģītas un um, daļai dažās tēmās uh, sarunas jau ir spējušas plaksos priekš, citur nē. Jo, domājot par padomi, arī nav skaidrs, ka padomi tur par dažām lietām vienosies, tā kā tas viss arī no tā ir atkarīgs. Un, um, Un tad attiecīgās trīs nedēļās tad, um, kopā ar bučetu kolēģiem mēs mēģināsim šo paketu kopumā arī apstiprināt. Un ja šāds mans indikatīvais laika grafiks jums ir pieejam, pieņemams, nu tad orientēsimies tiešām uz šo diskusiju jūnijā, šo starposmu ziņojumu, kurā mēs kādā varēsim paust uh, savu nostāju. Tad izmantosim šo laiku. Ja? Un vēl piebildīšu priekšsēdētāju. Protams, lietas nepaliek uh, vienkāršākas, jo padomu savā bezgalīgajā viedumā uh, šajā nedēļas nogalē pieņēmusi tādu lielu eh, krīzes pasākumu garantiju eh, paketi, tāda, kā jūs zināt, vairāk kā 700 miljārdi eiro, kas ir tāds garantijas fonds, tiek izveidota, 750 miljārdi, no tiem 60 miljārdi atvēlēt tam, lai garantētu Eiropas Savienības budžetu. Nu, te jāveic rekapitulācija, respektīvi. Nu, kāds tad ir pamats šiem instrumentiem? Nu, tad tur ir, protams, turpinot eirozonu, ir zinām mehānismi, ar kuru palīdzību dalība valsts, kurām ir uh, finanšu problēmas, var saņemt palīdzību. Iestāties eirozonā, ir ja, piemērs eh, tāds palīdzības instruments dalību valstīm, tātad, kurām ir šīs te grūtības, uh, bet uh, šis instruments attiec tikai uz eirozonas valstīm. Un savukārt, runājot par budžetu garantijā, ņemot vērā arī nu, pēdējo gadu notikumus un šo krīzi, nu, šis garantija fonds maksimāli tad, tad 50 miljārdu eiro apjomā bija pieejams, un tagad 13,6 mil miljārdi ir pieejams tad, tad Latvijai, Ungārijai un Rumānijai, ja nemaldos, tad šīs garantijas tika izmaksātas. Un, un tāpat arī arī Eiropas investīciju fondam arī pieejams zināms garantijas eh, palīdzībām, palīdzībai budžetam. Un eh, tāpat ir tad, tad noteikts, ka ja Tātad šīs garantijas tiek uh, izmantotas, tad, tad tā, tā, tās attiecīgi pēc tam jāpildina no, no citiem līdzekļiem. Nu, tātad padome. Uh, atbilstoši 122. pantam. kur ir runa par tātad palīdzību, 143. pantā, tātad savukārt runa par palīdzību ne ārpus Eirozonas valstīm. Un um, es uzklausīju to, ko tad dažādi eksperti saka, tad arī, arī, um, arī uh, um, juridiskie dienesti par šo izvērto juridisko pamatu. Uh, Nu, es gan neesmu jurists. Es esmu studējis ekonomiku un, un tautsājumniecību, bet nu var arī tas palīdz, lai es nedaudz skaidrāk saskatītu. Un, eh, un eh, tagad ja stājas spēkā eh, šī, šis regulējums, tad 122. pāns nevar īsti kalpot kā, kā tiesiskais pamats. Tur nav runa īsti par, par šīm lietām. Un tas ir tāds nu, tāds vismaz iemesls mums būt piesaicīgiem. Un varbūt būtu vērts tiešām ieskatīties ar Eiropas kopienu tiesas lēmumos un, eh, un tur un par to, ka mm, tātad ne tikai eh, tātad padomu, bet arī, arī komisija ir pilnvairs izvēlēties eh, noteiktu uh, politisko pamatu, bet uh, tas, šī pamata izvēle nevar balstīties uz politiski ārtākiem lēmumiem. Un arī, nu, komisijai ir noteikts tātad um, pilnvaru šai sakarā. Un tā tad jau ir izvēlēts 122. pants. Um, padomu nevar nu, vienkārši lemt mainīt Eiropas Savienības finanšu pamatu. Un bez uh, apiet, attiecīgas parlamenta informēšanas, ne nu informēšu, viņi mums ir, bet nu, lēmumu vienalga pieņēmuši. Mums kaut kā arī savs piemērs šeit šajā budžeta komitejā. Uh, Ja šis regulējums šādā formā padomē tiek pieņemts, nu tad de facto Un mēs atkal saskat, saskaramies ar obligātām tātad, iemaksām, kas tiek noteikts padomus līmenī un, un bez, faktiski bez mūsu ziņas. Tā te nav runa tikai par to, kā, kā tad mēs rēģējam šo krīzi un, un, un, un Un ka parlamentu, eh, tātad padomu kārtē reiz pieņems vienpusējs pasākums, neinformējot mūs. Un kā gan mēs tad varētu attiecīgi mm, nākotnē izmantot iespējas ja šādu precedentu neatkārtot. Tas ir, tad mums ir nopietni to jārēģē, jo pretējā gadījumā um, mums um, um, mēs rodas situācija, kurā neviens īsti nav, nav, nav atbildīgs par, par eh, tātad veiktām izmaiņām. Un arī viss tātad līdz ar to izmaiņas eh, un diskusijas nākamajā gadā par budžetu, ne tikai par šo, bet arī turpmākajiem finan finanšu schēmām būs nu, tādas diezgan veltīgas patiesībā, jo padomiem būs lēmusi savādāk. Un, eh, Un tiešām nākamajā tad, tad gadā būs šī marža, eh, kas ir pieejama, bet, bet nu, es, es uzskatu, ka izmantoja šīs garantijas tiks eh, pārsniegts tad, pašu eh, resursu iespējas. Un tāpēc gribētu zināt no komisijas tiešām, kā tad no tehniskā un politiskā mm, viedokļa raugoties šīs lietas ir izvēlēts. Protams, mēs zinām, ka pat labāk nu, naudas ir tik, cik ir. Bet nu, jādomā arī par sliktākā, sliktāko scenāriju, kas tad notiek tagad, ja šīs te e, garantijas pēkšņi būtu jāpiešķirod. Nu, protams, mums būs ļoti satraucoša, aizsaujoša diskusija, ja mēs runājam par Lisabonas tātad e, līguma mektām izmaiņām. Protams, no politiskā viedokļa jāveic šīs te daudzgadu finanšu schēmas pielāgojums, šī te vidējā eh, posma eh, ziņojuma ietvaros, Galileo, Nitri un visās tādas lietas, bet eh, mūsu draugiem padomē ir gribējies mums atgādināt, ka šī te marža, par ko mums varbūt jādiskutē, un tur dažādas revīzijas ir tāvēs un tā, arī jā, par ārējā dienesta izveidošanu, un tad, ka šajā gadā tas vairs nebūs pieejams, bet, bet no nu, pateicoties padomas lēmumu, tagad mums šī nauda būs jāatrod. Nu, ļoti aizraujoši, vai ne? Ko tad tas liecina par Eiropas demokratizāciju? Manuprāt, tas eh, demokratizācija nu, pastāv nostāda zem jautājums zīmes. Manuprāt, 200. Eh, 352. Eh, pants būtu pareizais tiesiskais pamats, un te man arī Vācijas bundestāga atzinums par šo jautājumu. Nu, bija klieta, kur tas man pazuda. Tur tiek norādīts, ka par, par lēmumiem, kas pieņemti pagātnē, tad ir Tad 122. panta izmantošana par tiesisko pamatu ir vismaz ap, apstrīdama. Un tur sacīts, ka tad, tad attiecībā uz dalību valstu uh, bilancēm Tad, tad eh, nedrīkst izmantot 143. pantu, bet pēc patreizējā 352. panta drošības klauzula, tātad tā, tu var teikt, piesaukt šajos gadījumos ir jābeidz šīs te lietas. Nu, eh, jā, nu, diezgan aizraujošs tāds juridisks eh, arguments. Nu, tas arī runā par, gan par dibināšanas līgumu, gan, gan Lisabonas līgumu kur būtu šie atbilstošie panti. Nu, es nezinu, kas tad eh, to, to visu ir, ir eh, izlēms tādā šādā formā šos 6 miljardus piešķirt, bet eh, apzināti vai, vai neapzināti tas tam arī ir noticis. Būtībā tā ir iejaukšanās parlamenta tiesībās. Un, un tā problēma, kas mums ir jā, jāņem vērā arī tomēr par nākotni, mums vajadzētu tiešām šo novērst šo problēmu. Arī atbilstoši daudzgadu finanšu nu, schēmas diskusijām nevajadzētu pieļaut šāds precedents nākotnē. Nu, es nedarītu šobrīd to, ko man kolēģi galva, no, no Bundestāga veica, no, nu, par kā viņi reaģēja, tātad ņemot vērā attiecībā uz to, kāds, kāds lēmums te būtu jāpieņem. Es nezinu, parlamentam tiesības vērsties konstitucionālajā tiesā, kā tu ierosināji mani kolēģi no Bundestāga, bet eh, katrā ziņā, manuprāt, eh, kopienas eh, tiesu lēmums, zinām, nu tādu pamatu šādam risinājumam dod. Bet, nu, protams, būtu prātīgāk atrisināt politisku šo jautājumu, nevis tiesiski. Tāda iespēja pat tev pastāv. Bet katrā ziņā mums nedrīkstam pieļaut to, ka notiek šāda iejaukšanās parlamenta tiesībās un mēs neko ne nedaram. Būtu jāiet vēl soli tālāk. 352. pantu, ja mēs to, nu, tas teikt, netiek izmantots tieskam pamatam, tad, nu, faktiski, tad parlamentam ir tiesības arī balsot, un es nezinu, kā citās valstīs, bet eh, šai sakarā arī 32. pants tika piesaucis, un arī eh, Vācijas eh, Bundestāga un, un Konstantinās tiesas lēmums ir, ir liecina par to, ka parlamentam tas viss būtu jā, jāļauj. Manuprāt, vajadzētu maksimāli ātri panākt lēmumu, ko tad, nu, kā mums uz to reaģēt, ko darīt. Varbūt, ka pirmdien un otrdien jau to, to mēs varētu paveikt. Nu, katrā ziņā visu šos tiesiskā pamata jautājumus ir vēl jāpārdomā rūpīgi. Nu, varbūt pietiks priekšsādātāji. Man gan ir vēl vairākas cits lietas, ko es varēju piebilst šajā sakarā. Nu, piemēram, es gaidu, ka komisija Tātad mm, eh, neraustīs plecus vienkārši viņš sakarā, bet, bet eh, šajā institucionālā viedokļu apmaiņā komisija varētu nostāties parlamenta pusē un kopā ar mums palīdzēs šo skādu tā teikt novērst. Jo te nav runa tikai par attiecībām ar padomu, bet arī par attiecībām ar komisiju. Paldies! Merci bien. Euh... Liels paldies, Inga Gresler lūgus vārdu. Paldies. Es gribēju atbalstīt Bēgas kunga teikto. Vakar eh, mēs tikāmies ar Vācijas Bundestāga pārstāvjiem eh, un bija ļoti interesanti, jo kolēģi Bundestāgā domā, ka ja šie 60 miljārdi tiks saņemti un visdrīzāk tā tas arī būs, tad mūsu kolēģi Vācijas parlamentā domā, ka līdz ar to Eiropas Savienības budžets uh, šeit tiek izmantots. Un, ja tas tiešām tā arī būtu, tad mūsu tiesības būtu ierobežotas vēl vairāk nekā tas notiek pašlaik. Un būtu interesanti zināt, kāds tad ir īsti padomas lēmums. Un es gribētu arī atbalstīt savus kolēģus Vācijas parlamentā, jo, ja viņiem paskaidro tā, ka viņi nevar saprast, uh, tad kaut kāda vaina ir jāuzņems arī tam, kas ir paskaidrojis. Būtībā tas ir tiesību pārkāpums, pilnīgi skaidrs. Un es pilnībā piekrītu Beigas kungam, te tiešām darbojās afēristi, un to es varu izskaidrot tikai ar to, ka pašlaik ir krīze. Anjensen. Paldies, Anjensen. Well, like thank... Uh, Paldies. Vēlos pateikties Rainaram par, eh, par to, ka viņš stādīja priekšā šo problēmu, tiesiskās problēmas jau sevišķi. Domāju, ka mēs visi atbalstīsim viņu kopējo nostāju, ka risinājums eh, šā problemātika mums jārod steidzami. Un šim risinājumam jābūt eh, nu, dzīvotspējīgam, adekvātam. Jā, protams, risinājums tiek rastā kā panikas situācijā tagad. Uh, nu, varētu rasties jautājums, kāpēc šie 6 miljardi ir nepieciešami, ja tāpat laikā pastāv garantijas no dalību valstīm. Bet nu, tas pozitīvais par šiem 6 miljardiem ir tas, ka kopā ar starptautisko valūtas uh, fonda instrumentu nu, šo naudu varētu likt galdā ļoti ātri savukārt. Ja šī nauda būtu jārod no dalību valstīm, tad šis process būtu ilgāks un paģērēt vairāk laika. Tad, ja katru reizi, tad, kad ir nepieciešama kāda intervence, tad uh, naudai būtu jādabū no dalībvalstīm. Ja? Bet nu katrā ziņā. Katrā ziņā nedaudz uh, dīvaini. Ka šo krīzi ir izraisījušas kāds neprecizitāts uh, bilancē, tātad banku, finanšu neregulētāts vai pat pašdalību valstu statistikas sakrozīšana. Un ka tagad to mēģināts risināt vai konfrontēt uh, arī ar šādu ārpus bilances risinājumu. Tātad budžetā naudas principā nav. Ģemiem valsts, kas um, šos aizņēmumus ir saņēmusi defaultē un ne, nespēja atmaksāt šo naudu, jo tad nauda tiek varbūt pieejama un šīs naudas varbūt diezgan daudz īstenībā. Un tur tas sarežģītākais šajā visā lietā, ka uh, ka nauda netiek eh, piešķirta atbilstoši tam, kāds parasti notiek. Tātad eh, ar investīciju banku un citām garantijām. Šī konkrētā garantija, nu, it kā, nu, principā nemaksā neko, un, un nu, šāda tipa garantijām, ar šādu tipa garantijām nenāks saskarties pieši. Un tādēļ es atgriezīšos pie tā, ko sacīja Rainers, mums jāatrot eh, tāds pamatots risinājums un adekvāts tiesiskais pamats, ja mēs to varam, protams. Manuprāt, arī uh, jā, šim tiesiskajam pamatam jābūt citādam, nekā tu izvēlējās padomu, bet eh, mm, tad līdz ar to risinājumu jābūt eh, dzīvot spējīgākam. Un katrā ziņā tas, ka padomu rīkojas pilnīgi necaurskatām un neinformē mūs, nu tas ir pilnīgi pretīgi, jo tā vienkārši nedrīkst rīkoties. Vārds Rubikungam. Paldies, priekšādātāji. Mums ir jāuzmanās, lai mēs šajā debatēs, nu, mēs nenonāku tik tālu, ka kur tiek atklāts kāds caurums, tur vienkārši automātiski tas tiek aizlāpīts, piešķirot atkal un atkal naudu, jo ir skaidrs, ka nevar atrisināt krīzi vai pārvarēt tās sekas vienkārši ar kaudzi naudas, ir vajadzīgi instrumenti konkurētspējas stiprināšanai un uh, nodokļu maksātāju līdzekļus nevar izmantot tikai parādu apmaksai. Parādu sloks ir jāsamazina, un par to mēs runājam tomēr pārāk maz. Bet ja padomu šo 60 miljārdus ir nodevusi parādnieku rīcībā, tad ir jārunā ar finanšu ministriem, no kurienes tad šie 60 miljārdi nāks. Un mēs esam diskutējuši par to, ka šī nauda ir no CO2 globālās sasilšanas pakotnes, un mums ir bijusi, mums ir jāsaprot, ka ir jādomā, ko darīt, ja mēs kādam piešķiram naudu, tad eh, no kurienes tad tā īsti atkal ienāks. Un to nevar uzkraut tikai dalību valstu ministriem bet mums ir jāprasa, lai pēc iespējas ātrāk būtu skaidrība, kas šo summu seks, un tam ir jābūt centrālajam jautājumam pārunās. Paldies! Merci. Uh... Paldies, Godmaņkungs, jūs lūdzāt vārdu. Jā, very short. Thank you very much. Jā, pavisam īsi, paldies. Es dzirdēju baumas, ka iespēja, ka mēs to ka Eiropas Savienība kopumā varētu garantēt šos papildus 60 miljārdus, ka tas, tā, tā var būt kā sava veida ķīla attiecībā būs ne, ne, neizlietotiem līdzekļiem. Tad, ja gadā ir kāds pārpalikums, nu, sacīsim, 2009. gadā bija kaut apmēram 2 miljārdi neizmantoto līdzekļu, un ja katru gadu būs šāds pārpalikums, nu, tas nav, nav pārpalikums būtībā, bet vienkārši neizmantotie līdzekļi, kas tīpaši tā netika izmantot. Nu, tad tā, tā tiks izmantot savu veidu ķīlē, nu, satiksim, garantija, uh, kas tiks iemaksāta šo 6 miljardus. Nu, mēs varam aprēķināt, ja tie ir 2 miljardi, nu, tad mums būtu, lai šo garantijas fondu, šo neizmantotu naudu uzkrātu, kas ir aptuveni 2 miljardi katru gadu. Un, ja garantija fonda apjoms ir 60 miljardi, nu, tad mēs varam viegli aprēķināt, ka Nu, nu, vai tad šeit divi miljārdi, miljārdi ir pietiekami vai, vai ne? nav pietiekami? Pie, summa 15 miljārdi pirms tam bija, tad, tad Ungārija, Rumānija, mūsu valsts arī. Ungārija ir beigusi aizņemties arī mēs, līdz tam mēs neesam to visu izmantojuši, līdz ar to reālais naudas apjoms ir daudz mazāks. Ja tiks atrasts šie papildus 6 miljārdi, kas ieplānoti šajā paketē, un ja arī tie, šī, viss šī nauda netiks izmantot, nu, tad varbūt šo neizmantoto naudu varētu izmantot citur. Tātad, ja būtu konkrēta garantija. Ja nu garantija no vienas puses, jābūt kādai ķīlai no otras puses, kāda nodrošinājuma no otras puses, jo kaut kur jau bučetā tas jāatrod. Jo pat labi bučetā ir viena pozīcija, kas ir paredzēta tam, lai apkalpotu šo te parādu un aizdevumu, kas ir piešķirts trim valstīm. Tad tas ir eh, nu, savienības budžetā, varbūt arī citur kaut kas ir pieejams, bet katrā ziņā, nu, vai šis mehānisms reāli strādās vai nē. Ne, Esmu uzdevis atbildīgām personām šos jautājumus, bet skaidru atbildi neesmu saņēmis. Uz to ir viegli saprast, ja mēs eh, nodroš, sniedzam šo nodrošinājumu šo ķīlu un gadījumā ir jāmaksā, tad šāds nodrošinājums ir nepieciešams tiem, kas vaicā, nu kā, kā tad ir garantija, kā, kāda ir ķīla. Jūs simtcentīgi izmantojat būčetu, nu kaut kurienes tā naudiņai jānāk, vai tie būtu jauni nodokļi vai kāds jauns papildus ienākuma avots. Bet katrā ziņā šis eh, mehānisms ar neizmantoto naudiņu, nu, es, es dzirdēju šādas baumas, ka to varētu izmantot, un es gribētu vienkārši pavaicāt kādam, kas zina, varbūt vai tā ir vai nav. Paldies! Un... Paldies, un pēdējais runātājs Alfonsī kungs. Euh, Paldies, euh, priekšsēdātāja kungs, es euh, saprotu Eh, šo debašu ietvaros, eh, ka ir nepieciešams eh, šīs garantijas un ir nepieciešams juridiskais ietvars, un tam visam ir jābūt tādā standartizētā formātā. Bet, protams, tas nekavē veidot pavisam jaunu situāciju, daudzas lietas tiek darītas steidzamā kārtā, improvizējot. Tomēr, neskatoties uz visu šo lielo paredzēto summu, un es jau uzklausīju iepriekšējos komentārus par to, ka kaut kas var netikt izmantots, tam visam ir jābūt saskaņotam ar resursu lielumu Un, ja nepieciešams, kā es teicu, dod konkrētu fi, eh, finanšu ietvaru struktūru, tad es domāju, ka nevajadzētu dot tādu iespēju, ka mēs kaut ko nožēlojam, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība paust savu solidaritāti un uh, lai ļautu Grieķijai aizņemties uh, par atbilstošu likmi. Un, uh, Tā tad ir jādod šī iespēja dalību valstī aizņemties līdzekļus par saprātīgu likmi, un es domāju, ka vajadzētu rīkoties pozitīvi un nevajadzētu tagad dot iespēju, ka mēs gribam spērt soli atpakaļ. Paldies, uh, cienījamais kolēģi. Vēl divas piezīmes no manas puses, un tad es došu vārdu uh, ģenerāldirektoram uh, izvērtēt situāciju un dot savu viedokli un atbildēt uz mūsu referentu uzdotiem jautājumiem. Pirmām kārtām, tas jau ir izdarīts, lēmums ir pieņemts, viss notiek. Un mēs zināmā mērā esam jau tādā kā notikuma virzībā. Es uzklausīju, protams, Alfonsī kunga teikto, ka lēmums tika pieņemts steidzamā kārtā un, protams, ka pirmais ir tātad šīs bažas par to, vai juridiskais ietvers tiek ievērots. Jāsaka, šī lieta netik daudz attiec uz Grieķiju. Grieķija jau tika glābta divas dienas pirms tam. Tas ir vairāk vērsts uz citām dalību valstīm, kas ir ļoti apdraudētas. Eh, gan eh, tātad iedzīvotāju skaitziņā un uh, eh, IKP ziņā. Tātad bija zināma steidzamība. Mums ir nepieciešams to paturēt prātā, mēs esam parlaments, mums ir savi pienākumi un uh, mēs esam izpildvars orgāns un mums ir sava atbildība. Un tā tik tiešām ir kolektīvas uh, izpildvars funkcija kopīgi ar padomi. Notika rīcība, varbūt jārīkoties varēja ātrāk, bet Uh, rīcība tika veikta un uh, ļoti būtisks solis tika paredzēts. Un mēs jau koordinātoru sanāksmē par to runājām, mēs visi esam vienisprātis un uzskatām, ka mums nepieciešams uh, darīt visu iespējamo un kolektīvi jāstiprina šī plāna ticamība. Ņemot vērā visu to, mēs visi redzam un konstatējam, ka juridiskais mehānisms, kas tiek izmantots, rada politiska rakstura problēmu, un attiecīgi mums ir jāpieņem ļoti ātrs lēmums. Tātad, kā es teicu, sākotnējais lēmums tika pieņemts, bet tagad mēs saskaramies ar tādu citu ainu. Ir viena lieta, kas nav pieņemama un ko mēs nevarētu pieļaut, un tas ir šajā, šī 500 miljārdu plānā ir uh, summa, eh, kas ir salīdzināma ar šo palīdzību Grieķijai. Tā tad ir paredzēta iespēja dalību valstīm aizņemties un eventuāli tālāk aizdot līdzekļus eh, kādai valstī, kas ir eh, grūtībās. Tātad šie 60 miljārdi tiek paredzēti, principā tos var izmantot bez jebkādas parlamentāras kontrolas, bez debatēm, bez uh, Uh, parlamentu līdzdalības, izstrādājot šo mehānismu, uh, nosakot arī summu. Parlaments pat netiek aicināts izteikt savu viedokli un parlamenta iejaukšanās nav paredzēta. Protams, jā, ir, ir nepieciešams, lai parlaments paredz kaut kādus izdevumus budžetā, un, protams, šajā mirklī parlaments kaut kādā veidā ir iesaistīts, bet principā tas jau viss ir noticis fakts. Jā, mēs varam runāt, ka ir uh, globāls plāns, vajag uh, konkrētai valstī pa palīdzēt, uh, padomu to ir lēmusi, bet tas nevar šādā veidā darboties. Tāpat laikā tā nav nekāda kritika attiecībā uz šo pieņemto lēmumu. Lēmums ir labs, tas ir visu interesēs, un to mēs atbalstam, bet no otras puses Tagad, kad ir uh, glābts slīkus, slīkstošais, ir nepieciešama prevencija. Un pēc iespējas labāk jāorganizē šī uzlabošana un uh, šī mehānisma izmantošanas iespējas. Gribu vēl piebilst, kā jau Godmaņkungs arī to atzīmēja, ka tas tomēr ir nedaudz dīvaini paredzēt Uh, garantiju valsts uh, budžetam uh, pat tādai summai kā 60 miljārdiem. Un uh, principā tas parādās kā tāds ārpus bilances uh, postenis, kā Jensens kundze norādīja, un tas nav īpaši nopietni. Tā tad, ja ir garantijas kaut kādas, tad ir nepieciešama arī līdzekļi. Eh, finanšu garantija nav viena un tā pati uh, privātā uzskaitē un uh, valsts uh, budžetā un uzskaitē, bet šī lieta rada zināmu problēmu. Ģenerāldirektora kungs, vai jūs varētu mums kaut ko vēl papildus pateikt par šo jautājumu? Merci beaucoup, <clears throat> président. Paldies, priekšsādātāja kungs. Crois, que, <clears throat> votre... Domāju, ka jūs savā pēdējā izteikumā uh, paudāt tādu ļoti viedu viedokli. Tātad, ka fakts ir uh, noticis un es domāju, ka mums visiem ir tagad jānodrošina tās, lai šī garantija, ko ir nodrošinājusi Eiropas Savienība, lai tā tiktu garantija, ko visi ievēro. Tātad, lai stingra garantija, kas tiktu ievērota, tad, ja notiek uh, darbība tirgū, ja tiek dots aizdevums. Un, ja attiecīgā uh, dalība valsts, piemēram, saņem konkrētos līdzekļus, tātad tas ir pilnīgi un absolūti obligāti. Otrām kārtām, priekšsēdētāja kungs, Eh, runājot arī par šo juridisko bāzi un darbības mehānismu, šai sakrībā grib atgādināt, ka 122. Eh, pāns, kas tika izvēlēts kā juridiskā bāze, eh, ir līgumā sadaļā politiskā un monetārā politika. Tātad ar šādu virsrakstu. Un konkrētāk figurē tieši monetārās politikas sadaļā. Un es domāju, ka mēs varam secināt, ka tā ir ekonomiska eh, ekonomiski raksturu jautājums. Es uh, dziļāk neiedziļināšos šajās debatēs. Es uh, zinu, es uh, jau uzklausīju izteikumus un vērtējumus, un es katrā ziņā respektēju parlamentu pausto viedokli. Tālāk runājot par mobilizāciju, šo garantijas līdzekļu mobilizāciju Šai sakarībā gribētu teikt pāris lietas. Pirmām kārtām, šis modelis neatšķiras no modeļa, ko mēs jau esam iepriekš izmantojuši, lai atbalstītu maksājumu bilanci dalību valstīm ārpus eirozonas. Te ir runa, tā tad vēlreiz atkārtoju par Eiropas garantiju sniegšanu, lai garantētu aizdevums aizņēmums tirgu, un tāpat arī tas ir paredzēts, lai varētu mobilizēt šīs garantijas gadījumā, ja šī maksājuma bilance netiek, tā teikt, sekta no attiecīgās, valsts, no attiecīgās valsts puses kādā konkrētā termiņā. Garantija tiktu mobilizēta šādā iedomātā, varbūt maz ticamā gadījumā notiktu nekavējošs maksājums no komisijas kases, un tad sekot otrais etaps, tā kā jūs jau arī norādījāt, tā tad tiktu izmantots budžeta grozījums, kas ļautu budžetā ienest attiecīgo nepieciešamo summu. Tātad Šajā brīdī jautājums, kas uh, rodas un par ko uh, Levandauska kungs pavisam drīz izteiksies, ir ļoti būtisks. Tātad šī summa vai tā tiek uh, iekļauta īpašā budžeta pozīcijā. Un ja šāda metode tiktu izmantota, uh, Tādā gadījumā jāatceras, ka te nav runa par uh, jebkādu garantiju izmantošanu. attiecībā uz uh, aizdevumiem, kas uh, šobrīd tiek piešķirti. Tātad šie 60, 60 miljārdi kā tas ļoti skaidri un precīzi ir norādīts, tātad šī summa tika noteikta tādā veidā, lai mēs varētu ieturēt, eh, pieturēties pie šiem eh, pašu līdzekļu limitiem un aizdevumi, kas varētu tirgu notikt, tiem noteikti būtu jārespektē un jāievēro eh, šie konkrētie ierobežojumi, ko uzliek pašu resursu uh, griesti. Bet tāpat laikā tas nerada nekādas problēmas. Tā tad tas ir viss priekšsēdētāja kungs, ko es varētu teikt šajā sakarībā. Man ir vēl viena piezīme par uh, tabulu, par indiktīvo kalendāru eh, finanšu schēmai Tātad šajā tabulā, grafikā ir paredzēts, eh, ka novembrī plenārsēdē notiks balsojums par Lisabonas eh, paketi, kur būs eh, iekļauta arī institucionālā tiesa, finanšu plāns, finanšu regula un ir rakstīts arī, tātad vēl parādās jautājuma zīme. EEAS Es domāju, ka varbūt tā ir kļūda, kas ir ieviesusies, jo jūs zinat, ka no komisijas puses un tāpat arī no aštuonas puses mūsu mērķis ir virzīties ātri, lai izveidot šīs ārējās darbības dienestu un ir žēl, ka finanšu regula nāks tik vēlu, kas būs ļoti būtisks kavēklis šī ārējā dienesta izveidošanai. Paldies! Pateicos īpaši par šo pēdējo piezīmi. Tātad tas ir gadījumā, ja komisija uh, nāks klajā ar konkrētiem uh, budžeta grozījumiem attiecībā uz uh, ārējo uh, dienestu. Tātad tā ir hipotēze. Tātad tā ir tāda kā darba tabula, darba grafiks. Uh, tā to būtu jāuztver. Kalfinkungs, jūs gribētu izteikties lūdzu pavisam, pavisam īsi, jo mums ir jāpāriet pie nākošā. Un pēc tam Ingai vēl vārds pavisam um, īsi. Paldies, priekšstādātāji. Jā, nu, pavisam īsti viena lieta tikai. Sekojot tam, ko sacīja ģenerāldirektora direktora kungs. Ar Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu uh, Eiropas uh, Savienība faktiski uzņemās atbildību par, par to, ja kāda dalībvalstī problēmas ar ar, ar saviem līdzekļiem, tātad eh, nodrošināt eh, zemāku nu, reitingu, zemāku varbūt eh, likmes kredītu. Tur, protams, ir savs ekonomiskais pamatojums. Es nedomāju, ka te ir runa tik daudz par, par tiesisku problēmu. Protams, te vēl jāpastāst, kāda ir tiesiskā aspekta un tiesiskais pamats. Problēma ir faktiski ar proc parlamenta procedūrām jo tie ir runa par aizdevumiem, kuriem ir ilgāks tātad eh, termiņš un kas visi iziet ārpus daudzpusējā finanšu satvara, daudzgadu finanšu schēmas ietvariem. Un ja mēs eh, sākojam komisijas ieteikumu izvērt atsevišķu budžeta pozīciju, tas savukārt nozīmē, ka mēs papildus naudiņu novirzam un, un iesaldējam. Tas nozīmē, ka sirds budžeta pozīcija saīsinātos, lai mēs varētu tātad uh, nosaukt šo iespējamo eventuālo risku, ar ko mums varētu nākties saskarties nākotnē. Tā kā es tiešām ieteiktu atgriezties pie šī jautājuma vēl rūpīgi. Mums tomēr būtu jāsadā mehānisms, kurā var piedalīties arī parlaments un kur, kurš ir ekonomiski pamatotāks. Paldies. Paldies, cienījamies kolēģi. Un tā tad. Inga ir izgājusi, tas mums ļauj ekonomēt laiku. Raimērs, vai tu gribētu noslēgt vai nē, vai nav vērts? Labi, Labi, katrā gadījumā pateicos, pateicos ģenerāldirektoru kungam. Domāju, ka uh, visi ir ļoti labi sapratuši parlamenta uh, bāžas, kuras ir gluži leģitīmas šajā jautājumā, un ka mums vēl būs uh, iespēja paust savu viedokli turpmākajās sarunās par uh, finanšu regulu. Uh, par uh, finanšu schēmu un citiem jautājumiem. Pateicos visiem. Es gribētu aicināt tagad pāriet pie nākošā darba kārtības jautājumu, un tas ir uh, tikšanās ar decentralizēto aģentūru pārstāvjiem. Es uh, sveicu mūsu vidū ļoti spēcīgu, uh, apburošu un kompetentu delegāciju no decentralizētajām aģentūrām. Man uh, ir nodot informācija, ka Takalas kungs, kas ir Bilbao aģentūras uh, priekšsēdētājs, Ženevi kundze, kura vada pārmas aģentūru un uh, kura bija priekšgājēja uh, Takels kungam un Mačs Prenger kungs, kurš arī vada Stokholmas aģentūru. Tātad šie pārstāvi ir mūsu vidū. Vai Juta gribētu teikt dažus ievadvārdus? I take this one. Mm. Es eh, sveicu jūs mūsu vidū. Tā mums ir tradīcija, ka pirms mēs nodarbojamies ar budžetu, mēs eh, tiekamies ar aģentūru pārstāvjiem. Un tā kā sadarbība notiek visu gadu un ir visai laba, tad mēs esam tagad eh, mazliet tā saīsinājuši to visu, un tagad mm, ierodas trojka, nevis visu aģentūru direktori. Tas ir tāpēc, ka nevis tāpēc, ka uh, mēs negribētu jūs uzņemt, bet vienkārši aģentūru skaits ir tik ļoti pieaudzis, ka mums vajadzētu lielāku zāli, lai mēs varētu tikties ar visu aģentūru ļaudīm. Es domāju, ka nav vērts zaudēt laiku. Jūs varat tagad mums pastāstīt, kas jums ir uz sirds, un tad mēs centīsimies ņemt to vērā savā turpmākajā darbā. Remercie, Paldies, ģenerāldirektor kungs, jums vārds. Merci, monsieur président. Uh, I would like to first... Uh... Paldies, priekšstādētājiem. Es sākumā vēlos pateikties jums par šo iespēju uzrunāt. Man sauc tā Kalakungs, es esmu Bilbao aģentūras pārstāvis. Tad drošības jautājumos mums aģentūra darbojas, un man tiešām prieks piedalīties šajā dialogā. Šajā tik svarīgajā brīdī, kad tiek gatavots nākamā gada budžets. Un tāpat arī notiek darbs pie starp institucionālās darba grupas izveidas. Dažu komentāru par 11. gadu budžetu. Budžeta diskusija kontekstā aģentūras pilnībā saprot ierobežojums, kāds uzliek patreizējā ekonomiskā krīze. Vienlaikus aģentūras ir arī pārliecinātas, ka ir nepieciešami ne tikai pievērst uzmanību resursiem, kas ir piešķirti aģentūram, bet arī tam, ko tad, kā tad ir aģentūra pievienotā vērtība, ko, tas, ko, ko tās dara un sniedz cilvēkiem. Nu, jāsaka, aģentūras ir svarīgākie dalībnieki, kas eh, palīdz realizēt Eiropas Savienības politikas mērķus nu, un uh, Eiropas pilsoņu būtisko rezultātu sasniegšanas uh, sekmētāji. Katra aģentūra domā specifiskiem mērķiem kādas konkrētas problēmas risināšanai. Vai tā būtu pārtikas drošība, darba drošība, jūras eh, transporta drošība un tā tālāk. Iemesli, kā, kur dēļ tiek iz, izveidota kāda aģentūra, ir pamatot, ir adekvāti, ir reāli. Un eh, aģentūra horizontālās izvērtēšanas gaitā tas eh, tiek atzīts. Un aģentūrām ir spēlējama būtiska loma 2020 stratēģijas sasniegšanā. Bet, protams, lai realizētu šo lomu, mums ir eh, jāņem vērā piemēra resursi. Aģentūras var sniegt visdažādākos ieguldījumus. Tās var izstrādāt zinātniskās un metodas un, un funkcijas, gan arī apkopot ekspertu viedokļus, tad dot labāk pamatu politikas viedokļu, politikas eh, iniciatīvu izstrādāšanai, palīdzēt tuvināt politikas pasākums pilsoņiem un tā, tā joprojām. Un līdz ar to alternatīvas, eh, respektīvi aģentūras, kā alternatīva efektīvākā budžeta eh, realizācija ir ļoti pamatots risinājums. Budžets jāpiešķir atbilstoši politiskām prioritātēm, bet tāpat arī konkrētām vajadzībām. Un tādēļ aģentūras mums atstāja ļoti pieticīgi iespējas ar apsvērs budžetu, jo kopējā kontekstā aģentūras tiešām nu, nemaz tik daudz jau arī netērē no kopējā budžeta. Aģentūras eh, sekmē Eiropas politiku mēģina sasniegšanu, un to atzīst arī svarīgākie spēlētāji šajā sistēmā. Mums ir skaidrs mandāts, skaidri uzdevumi, un aģentūra palīdzība Eiropas Savienības sekmē uz to, ka Eiropas Savienības mēģis svarīgi pilsoņu svarīgās jomās tiek realizēti. Starp institucionālās darba grupas diskusijas ļoti labi iespēja iedziļināties tajā, kā aģentūras sniegtais pienesums Eiropas Savienības eh, darbībā var tikt eh, uzlabots. Un šīs darba grupas eh, veikums eh, mums eh, ir īpaši svarīgs, jo, jo, jo uz aģentūrām šis darbs atstāja lielu ietekmi. Aģentūra strādā, lai iegūms būtu visām pusēm. Mēs uh, uzrādām problēmas un izstrādājam risinājumus. Ja, protams, mēs pilnībā respektēsim šīs darba grupas uh, struktūru, bet būtu pateicīgi, ja mēs varētu iesaistīties gan horizontālajā izvērtēšanā, gan arī tehnisko fišu izstrādē, kurā ir fiksēta patreizējā situācija. Aģentūras uzskata, ka tās varētu pozitīvi piedalīties eh, tātad eh, šo fišu trīs sadaļu izstrādē. Nu, tas varētu notikt uh, eh, izstrādā kādas deklarācijas darba grupā, kāds konkrēts atzinums, vai arī mēs varētu piedalīties jau pašu tehnisko anketu, ja fišu izstrādē. Pat labam, diemžēl, tas netiek paredzēts. Mēs to vēlētos. Līdz ar to aģentūras pēc savas iniciatīvas ir jau izstrādājušas ieguldījumu otrajā fišu sadaļā, ko esam darījuši zinām arī darba grupas dalībniekiem šī gada februārī martā. Aģentūra koordinācijas trojka labprāt arī piedalītos šajos pasākumos un citos veidos. Mēs labprāt sekmētu darba grupas darbību. Nu, mēs piedāvāsim konkrētus arī eh, pasākumus šīs tāda grupas mēķiem tuvākajā laikā. Četras jomas, kas mums īpaši interesē. Pirmā - aģentūra pārvaldība. Ja nepieciešams uzlabot aģentūru pārvaldību, tas, to mēs pilnībā atzīstam. Vienlaiks jāiesaista interesētās puses, eh, kas arī sekmē aģentūru mērķu sasniegšanu ir jānodrošina, nu, ka mērķi ir pieskaņot vajadzībām. Pārvaldības režīmam ir jāsakmē aģentūra efektivitāte un liederība, neapdraudot uh, sasniedzamos mērķus un ļaujot būt arī pietiekami elastīgiem. Nu, piemēram, Bilbao aģentūra 84 locekļu pārvalde. Nu, izskatās, ka mazas aģentūrēs varbūt pārāk daudz, bet tajāpat laikā Un tur trīsdaļīga sistēma, ka piedalās dalība valstis, um, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas. Līdz ar to tur ir 27 plus 27 plus 27, trīs līmeņi tātad pārvaldība. Tās ir galvenās iesaistītās puses, mūsu svarīgākie tīkla partneri, un tādēļ mums ir svarīgi, lai šajā tīklā šie cilvēki piedalītos šajā pārvaldē. Nu, varbūt nevis 84 vajadzētu paturēt, bet nu, katrā ziņā mums vajadzētu saglabāt ciešas kontakts ar šīm trim grupām trim grupām, kas, uz ko balstās mūsu darba sistēma. Otrā lieta, ko vēlos eh, pieminēt, ir aģentūru menedžments, jeb aģentūru vadība. Aģentūras ir pakļautas tiem pašiem menedžmenta principiem, kā cits Eiropas Savienības institūcijas. Jānodrošina, nu lai īstenošanas noteikumi būtu arī pietiekami elastīgi un var, varētu būt pielāgot konkrētām aģentūrām. Un, prot, tiešām aģentūra pārvaldē būtu noteikti elastība. Jāņem vērā arī proporcionalitātes princips. Ir nepieciešams turpināt diskusijas, regulāras diskusijas ar budžeta iestādēm, attiecībā uz mandātu un resursiem. Un aģentūras ir ciešāk jāiesaist diskusijās ar komisiju par uh, budžeta jautājumiem. Jo sevišķi, kas attiecas uz, uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu, tad pēc uh, līdz 19 gadam un pēc tam. Un krīzes laikā, protams, jāuzmanās, kā mēs tērējam naudiņu. Mūsu budžets ir 50 miljoni globāla aģentūrai. Bet problēma, ar ko mēs saskaramies, ir, nu, piemēram, ja mēs iedzamies tikai vienā aspektā, tad priekšlaicīga pensionēšanās mums tad, e, Eiropā izmaksā entos miljardus katru gadu. Un kā mēs to varam novērst? Kā mēs varam uzlabot to, ka cilvēki ilgāk paliek darba vietās? Un līdz ar to, kā mēs samazinām slogus pensiju fondiem, vai arī mēs turpināsim maksāt viņiem šīs pensijas no budžeta. Nu, lūk, tas ir tāds spilgs kontrasts. Mēs runājam par, par ļoti lieliem tātad um, izdevumiem bieži vien. Tālāk, aģentūras sekme Eiropas Savienības politikas uh, sasniegšana, piemēram, sektorālo stratēģiju, izstrādi un sasniegšanu un Līdz ar to aģentūras vairāk būtu jāiesaista ilgtermiņa plānošanas pasākumos, jo sevišķi tad, ja šie pasākumi ir saistīti ar aģentūru darbību. Un visbeidzot, eh, tas tās holstētas mītnes valsts pak paketes. Regulas, kas definē aģentūru darbību, tur nav noteikts minimālās, eh, minimālās prasības, minimālie eh, saistības, ko piedāvā tātad mītnes laibās. Bieži nav šāda minimāla prasība un līdz ar to Uh, tas atstāja ietekmi uz aģentūru efektivitāti un liederību. Nu, un tāpat arī grūti piesaistīt darbiniekus, potenciālus darbiniekus. Būtu tomēr jāpadomā par šiem minimāliem noteikumiem. Pirmkārt, lai izveidotu aģentūru, un otrkārt, minimālajie noteikumi, tātad uh, mītnes uh, valsts un izveidas, izveidas stadijas uh, uzsākšanai. Pirms diviem gadiem mums bija ļoti laba diskusija par šiem jautājumiem. Mums ir laba vienošanās ar Bilbao, tātad pašvaldību par, par to, kā tad mūsu aģentūra funkcionē un tā. Un arī parlaments pagātnē mūs atbalstīs. Es domāju, ka arī parlamentāriešiem ir līdzīgas bažas par, par aģentūru darbību. Viņam šis jautājums par, par vienošanos ar mītnes valsts eh, struktūrām, kas nav īsti regulēts, nu, parlaments to atzīst kā problēmu, tāpēc paldies jums par to. Bet, nu, kā es sacīju, mēs eh, labprāt arī turpmāk piedalītos eh, šīs te starp institucionālās darba grupas uh, diskusijās. Paldies! Paldies, ģenerāldirektor kungs! Vai citi jūsu delegācijas locekļi arī gribētu izteikties? Nē. Tādā gadījumā ļoti pateicos. Mēs ņemam vērā, ka Bilbao pārvaldības uh, uh, struktūra ir uh, ārkārtīgi sarežģīta. Tāpat kā. Uh Tikpat eh, sarežģīti kā Guggenheim aģentūra. Eh, nu, nezinu, vai tikpat daudz tajā ir investēts, bet eh, aģentūrām ir ārkārtīgi svarīga loma. Un mums visiem ir kopējs mērķis, bet, protams, tāpat laikā ir atšķirības starp aģentūrām, starp senākajām aģentūrām un jaunākajām, kurām ir jāpilnveido savu darbību. Eh, ir eh, aģentūras, kurām ir savi komerci ieņēmumi, ir tādas, kurām tāda nav un kurām ir, eh, tātad aģentūrai katrai ir jābūt pielāgotai savai situācijai. Un Jūta mums ir ārkārtīgi kvalificēta un var sniegt ļoti labus padomus. Anna Jensen ir izteikusi vēlmu runāt un pēc tam vēl cits kolēģis. Thank you, Chairman. Paldies. Paldies, priekšstādā, paldies Takoku. Paldies, ka iepazīstināt mūsu aģentūru vēlmēm un aģentūru plāniem. Turpmākai nākotnē divas lietas, kam vēlējos pieskārties. Pirmkārt, nākamā gada budžets, un tad, protams, arī jautājums par ilgtermiņa perspektīvām. Sākšu ar nākamā gada budžetu. Mūsu rīcībā politikas departamenta izstrādātais dokuments, kurā ir dažādu aģentūru pārskats aģentūra tiešām nav mazums. Un interesantāk šajā pārskatā ir Lūkas. Kopējā finanšu apjomā, kas ir piešķirts aģentūra darbībai, samazinājums ļoti neliels. Tā pamatā ir apstākļus, ka ķimikālija aģentūra, piemēram, tā kļūst pilnīgi patstāvīga, tā finansēs pati sevi, Nu, tur gan sacīs, ka tas būs tikai tāds pagaidu risinājums, bet katrā ziņā 11. gadā ķimkālija aģentūra mm, tiks finansēta ar nodevu palīdzību, nodevu starpniecību vai ar kādu citu pašienākumu starpniecību. Bet nu, tāpat laikā būs arī nemaz mums jauna aģentūra. Aģentūras, kas um, darbosies finanšu jomā, jauns pār, pār, kontrolas iestādes aģentūras, informācijas sistēma aģentūra, tāpat arī patvēruma meklēšanas atbalsta birojas. Nu, un tā, tās paģērēs aptuveni 33,5 papildus eh, miljārdus nākamajā gadā. Nu, man liekas, ar to ir jautājums, un varbūt, ka komisija, lai būtu tik lēpni, ka varētu nedaudz man apgaismot šajā jautājumā, Tātad šī pagaidu risinājums ķimikālajai aģentūrai, ko tas tad īsti nozīmē, kas tur notiek? Tiek veidots, eh, tiek veidot virkni jauna aģentūra, un tālāk 11., 12., 13. gadā vēl būs liels problēmas ar to, kur tad atrast naudiņu, šo te papildus eh, rezervu šo aģentūru darbībai. Es, man, piemēram, interesē transports, transporta aģentūras, tā, tam arī būs jaunas funkcijas, jauna loma kas ir ļoti būtiski no transporta drošības viedokļa raugoties. Un vai tas nozīmē, ka turpmāk naudu būtu atrast šo aģentūru darbību būs grūtāk un grūtāk? Jo galvā šīs aģentūras ir, ir pakļautas budžetam, kurā šī rezerve, šī māža ir ļoti, ļoti šaura. Tad vai ne, nesnāk tā, ka mēs te paši sev sarūpēsim lavīnu, kas gāzīsies pār mums un neļaus mums atrast finansējumu? Lūk, tāds man jautājums par nākamā gada budžetu kas tad īsti slēpjas aiz šiem skaitļiem, ko es pieminēju, un kā skaidrot šo ķimikālu aģentūras eh, risinājumu, tātad šo te īslaicīgo pašfinansējumu mehānismu. Un vēl kopā ar Greislas kundzi un, un Jūtu arī šajā komitejā esmu strādājis pie mm, tātad šī, šajā starp institucionālajā darba grupā, kas risina aģentūru jautājumu. Un mēs noteikti ņemsim vērā to, ko tad eh, pašas aģentūras vēlas eh, ieguldīt šīs grupas darbā. Manuprāt, parlamentam ir bijusi gan laba sadarbība ar aģentūrām, dažādu vērtīgu pieredzi bijusi. Un eh, tāpēc nešaubos, ka mēs izveidosim labu komandu. Nešaubos, ka komisijas Epkoviča kunga personā arī ir ļoti apņēmīga darboties šeit, bet, manuprāt, ar padomu gan šeit mums var būt neliela problēma. Jo tas faktiski ir padomas eh, tāds, tāds kā rūpibērns, ja, un, un tā ir starpu valdību konstrukcija, starpvaldību darbības modelis, un padomu noteikti vēlas to uzturēt. Protams, mēs nejauksimies viņu prerogatīvās, padomi tā, kas izlems par, par eh, sēdekļiem, par mītnēm un tā tālāk. Bet nu, jau pēc tam, kad tas ir noticis, kā viņi to sāk darboties, padomē jau gandrīz vienalga ir. Tā kā es ceru, ka aģentūras, komisija un parlaments, ka kopumā mēs nu, varēsim piespiest arī, arī aģent, tad, tad padomu iziet tīros ūdeņos, tā sacīt, un arī precīzāk regulēt aģentūru izveidas principus nākotnē. Un kā nodrošināt to, ka aģentūras var strādāt gan efektīvi no vienas puses, gan elastīgi no otras puses. Tātad, lai tās var darboties atbilstoši um, uh, katras aģentūras īpatnībām. Paldies! Paldies, Bokros kungam vārds! Thank you very much, just very brief. Paldies, runāšu īsi. Jā. Es tā apskatu tabulas, kas ir politiku sagatavoja politikas departaments ar decentralizētajām aģentūrām. Tad šeit ir rakstīts autorizēts. Šeit nav par to, cik daudz darbinieku strādā katrā aģentūrā. Un ir ļoti interesanti tomēr redzēt, ka diezgan daudzas, vismaz 11 aģentūras ir lielā mērā palielinājušas personāla skaitu. Vai tas tiešām vienmēr ir bijis vajadzīgs? Mēs esam izveidojuši jaunas eh, par finansēm, bankām un uh, apdrošināšanu un vērtspapīriem. Tagad šajā krīzes laikā, protams, kad ir krīze Eirozonā un Eiropas Savienībā, es nedomāju, ka tas vienmēr ir paman, pamatoti palielināt darbinieku skaitu kopumā par 250 cilvēkiem. Tam es nevaru piekrist, es neanalizēšu katras individuālās aģentūras darbu un sasniegumus un ieguldījumu, bet es domāju, ka rūpīgi pāanalizējot aģentūru darbu, es šaubos, vai tiešām šis darba spēka pieaugums būtu pamatots, vai tik labāk nebūtu samazināt personālu. Paldies! Neviens cits vairāk nevēlas izteikties. Labi, tādā gadījumā došu vārdu Jutai, ja jūs vēlaties izteikties. Juta, vai jums ir kas sakāms? Paldies! Tas, ko sacīja Takulas kungs, tā tiešām starptaut, starp institūciju darba grupā mēs esam pārunāšu un gatavojamies e, turpināt par to diskutēt, sevišķi runājot par pienākumiem, kas ir uzņemošajai valstī. Plenāra sēdē es pirmo reizi runāju par to, ka ir dalība valsts, kas tā nenopietni attiecas pret e, šo aģentūru darbu, turklāt vairākus gadus pēc kārtas. Uh, Un es domāju, ka es tomēr kaut ko mums ir izdevies mainīt, vismaz domāšanā vai uztverē. Un es domāju, ka mēs pat varam rēķināties diezgan tuvā nākotnē ar saistošiem noteikumiem, proti, ka dalība valsts, kas vēlas, lai tajā atrastos kāda aģentūra un iesniedz savu kandidatūru, lai tā zinātu arī, ka tai būs eh, noteikti pienākumi. Uh, nevis tikai tiesības lepoties ar to, ka tā ir kādas aģentūras mītnes vieta. Tai būs arī jārūpējas par to, lai aģentūra varētu labi strādāt. Un starp institūciju darba grupā mums vajadzētu paprātot, vai ir pareizi tas, ka padome viena pati izlemj to, kurā valstī, kur aģentūra atradīsies, kāpēc gan to nevarētu izlēmt koplēmumu procedūrā. Es zinu padomas argumentus. Padomei ir tiesības, tādas kā prioritārās tiesības, noteikt, noteikt, kur atradīsies institūcijas mītne, bet, bet Es domāju, ka padome nevarētu mums pierādīt, ka jebkura aģentūra ir pielīdzinām institūcijai. Mēs jau šodien runājām par visādiem savādiem juridiskiem argumentiem, kas, uh, uh nu tād, kas nav ticami, kas nav pamatot, kas ir pievilkt aiz matiem. Uh, Un e, mēs varētu varbūt arī šo argumentu izmantot, iesaistoties diskusijā par to, kurā dalībvalstī atrad, atradīsies aģentūra. Un vēl otrs punkts. Un, protams, tas, kā jūs teicāt, valdei nu, ir vairāk uh, locekļu. Tā var gadīties vairāk, vairāk locekļu nekā visā aģentūrā kopumā. Tam ir savs izskaidrojums, un, protams, ka tas rada arī izmaksas, arī aģentūrai, lai organizētu valžu sanāksmes. Uh, Uh, mēs izdodam līdzekļus, kuru tad pietrūkst operat tādiem operacionālajiem pasākumiem vai citiem. Un mums ir jāpadomā, varbūt arī šeit būtu nepieciešama reforma, lai kontakti ar dalību valstīm tik, notiktu nevis tikai izmantojot valdes, bet arī mazas darba grupas, kas varētu būt efektīvākas. Bet, nu, tas viss ir tā vēl ierakstīts zvaigznēs, un es gribētu tagad atbildēt Bokroša kungam par personālu. Ja mēs tagad paskatāmies, no kurienes, kāpēc personāla skaits ir pieaudzis, uh, to pieprasīja likumdevējs. Es uzsveru to īpaši. Eiropas ķimikāliju aģentūra Stokholmā es atvainojos Helsinkos. To mēs gribam, mēs gribam nodrošināt, lai tā sekmīgi strādātu. Un šobrīd šis process notiek. Tā vēl nav sasniegusi pilnībā vajadzīgo personālu skaitu. Tur vien nāca klāt 30 cilvēku. Un ja mēs, kā likuma devējs esam pieņēmuši lēmumu par aģentūru, tad mums ir jābūt arī jāparedz vai jāapņemas nodrošināt tām sekmīgu darbu, ieskaitot arī budžeta līdzekļus, jo pretējā gadījumā aģentūrām nav jēgas. Ja tās nevar strādāt, tās var uzreiz slēgt ciet, Un katrs miljons, ko mēs tām dodam, ir izšķiesta nauda. Jā, aģentūra nevar izpildīt savus uzdevumus, vienkārši no tās nav nekāda labuma. Tāpēc vācu mums ir jābūt realistiem. Es gribētu izmantot vācu teicienu. Un vēl es gribētu dot jums kā aģentūru pārstāvjiem tādu kā mājas darbu vai uzdevumu. Mēs zinām, ka šobrīd uh, budžeta procedūra notiek saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tas nozīmē, ka būs tikai viens lasījums. Un pirms šī vienīgā lasījuma mums ir jāpanāk saprašanās ar padomi Ir nevis tā, ka mēs kaut ko lemsim, un tad padome lems, un tad padome kaut ko svītros no mūsu grozījumiem, un otrajā lasīmā mēs varam atkal to visu apstrīdēt. Padome jau bija pieradus pie tā, bet tagad tas vairs nebūs iespējams. Tātad pirmkārt, savās, savā komisijā atbildīgās, par jums atbildīgās uh, komisijas. Um, Parunājiet ar viņiem, pārlieciniet viņus, kāpēc jums ir vajadzīgs tieši šāds līdzekļu apjoms vai, vai personāls. Un lūdzu, izmantojiet arī uh, savu valžu locekļus, lai um, popularizētu savu aģentūru dalību valstīs, lai būtu tomēr uh, lielāka skaidrība par to, kur nauda aiziet, kur aģentūra to tērē un ko tā dara, lai nenotiek, lai nenotiek tā. Ka kāds valdes loceklis uzrunā sektora ministru, bet Uh, vienkārši viņam saka, nu jā, ka viss ir ļoti labi un līdzekļi pietiek, gluži otrādi, vajag runāt ar finanšu ministriem, sūtiet valžu pārstāvis uzreiz pie tiem, kas atbild par finansēm. Un ir svarīgi, lai jūsu tātad dalībvalstu finanšu ministri saņem informāciju pat tiešo no jūsu kolēģiem, jo to mēs visu Nu, mēs nevaram to visu izdarīt. Mēs varam tikai runāt Eiropas parlamenta vārdā. Un iespējams, ka nevaram tik labi pārliecināt. Paldies! Merci, Jutta. Paldies, eh, Juta. Juta ir nākus klajā ar tādiem drosmīgiem priekšlikumiem. No vienas puses, lai parlaments varētu uh, lemt turpmāk par uh, aģentūru atrašanās uh, vietām. Jāsaka, tās noteikti būs kolosāls debats. Nezinu, vai mūsu kolēģi atbalstīs šo priekšlikumu. Un tāpat laikā arī tiek izteikts uh, aicinājums apmeklē 27 valstu finanšu ministrijas, lai arī tās pārliecinātu ģenerāldirektoru kungs, vai jūs vēlētos Eh, izteikt kādus secinājumus par šo viedokļu apmaiņu. Thank you. Paldies, nu, neapšaubām. Mēs ņemsim vērā jūsu paustos komentārus, un uh, vienlaikus mēs vēlamies arī norādīt, ka starp eh, institūciju darba grupā nebūtu slikti paturēt prātā arī to, ka mēs jau nesākam darbu no nulles. Vairums no mums, mēs esam strādājuši ar ilgāku laiku, un, un pagātnē dažādas aģentūras jau ir tikušas izvērtētas, un, un gan horizontālā izvērtēšana, gan cits no horizontālā izvērtēšana, gan tāda paviršas diezgan. Ja mēs iedzinamies katras aģentūras konkrētajos mērķos, un, nu, protams, mēs varētu sniegt detalizētu izvērtējumu un, un, un noskaidro, kas ir paveikts labi, kas nav, ko nākotnē būtu jāpilnveidot. Tā kā, nu jā, šie izvērtēšanas dokumenti nākotnē, protams, būs noderīgi. Nu, mēs tiešām ceram, ka mums būs laba sadarbība starp institūciju darba grupu. Esam gatavi tajā piedalīties. Tāpat arī valžu locekļiem mums, protams, mēs esam lūguši viņus kalpot arī kā mūsu tās labās gribas sūtņiem, sacīsim, dalību valstīs un tā tālāk. Tas nevienmēr ir viegli, protams, jo ar viņiem nebieži ir galējā teikšana attiecībā uz finansēšanu. Jums tāds ir šis pēdējais vārds. Nu, bet mūsu valdes locekļos nevienmēr neklausās. Nu, tas atbilstoši nekalpo kā pozitīva motivācija valsts locekļiem. Bet nu, tā nu, ir tāda pastāvīga problēma, ko mēs nevaram tā efektīvi atrisināt. Bet, protams, mums ir jāstrādā kopā ar uh, finansistiem, ar finanšu ministrijām. Parlamentā ir uh, finanšu funkcija, finanšu komponents, bet nu, mums jākontaktējās visām 27 dalību valstīm. Un jānodrošina, lai 27 valsts finanšu ministri būtu apmienā, bet nu, mēģināsim to darīt. Paldies, ģenerāldirektora kungs. Ir viena lieta, kas ir uh, psiholoģiski ļoti tāda svarīga, un tas ir kvalitatīvas uh, attiecības uh, starp katru aģentūru un šo mītnes valsti. Ir valsts, kas ir ļoti decentralizēts, kur ir autonomi, apgabali un reģioni. Un tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, jo ņemot vērā, ka ir 27 interesētās puses, tātad 27 dalība valstis, bet tāpat laikā, ja kāda valsts cīnās un padomē, lai panāktu to, ka šī aģentūra atrodas viņu valstī, tad jā, tas ir tāds konkrēts uh, aizstāvības darbs, un tādā gadījumā ir nepieciešams arī tā teikt advokāts. Protams, ka viss šīs uh, aģentūras ir uh, kopienas aģentūras, tās ir balstītas uz Eiropas tiesību aktiem un tā tālāk un tā tālāk, bet tāpat laikā tā ir politiska izvēle un uh, nedrīkst tās visas, protams, izvietot Briselē, bet uh, godīgi, taisnīgi tās ir jāsadala, jāizvieto visur Eiropas Savienībā, un tādā veidā tiek pausta Eiropas uh, Savienības institūcija klātbūtne dalību valstīs, un šī klātbūtne tiek realizēta dalību valstīs tieši ar šo aģentūru palīdzību. Un tas, zināmā mērā, atkarīgs no jums, no aģentūra direktoriem un, protams, arī atkarīgs no um, valstu valdībām. Uh, jo tās attiecīgi argumentē, ja tās vēlas savā valstī izvietot kādu aģentūru, un, protams, tām ir arī jādod savs ieguldījums, un, un tā tad jāaizstāv šo aģentūru intereses. Jensens kundze, vai jums vēl kas piebilstams ir? Really the... Nu, negloši ne par mītnes valsts jautājumu. Šo jautājumu mēs esam spieduši vairāk kārt, un noteikti tas arī pacelsies atkal starp institūciju darba grupas. Da diskusijās pilnīgi noteikti, jo mēs redzam, ka tiešām ir nopietnas lielas eh, problēmas ar šiem mītnes valsts eh, līgumiem, tātad kāds tiek regulēts šajās valstīs, bet man jāsaka prātā vēl viens jautājums, kas būs svarīgs nākamgad. Un apciemojot eh, Vigo izvietoto zivsnēcību aģentūru es saskāros ar šo jautājumu, jo šī aģentūra, manuprāt, strādā diezgan sekmīgi tā koordinē zivsnēcību un nosveic piepūles, eh, tātad eh, rezultātus gan Eiropas Savienībā, gan, gan eh, ārpus Eiropas Savienības. Un viņiem ir īpaši kuģis šai kontrolē, bet nauda kuģim netika piešķirta. Tāpēc starpvaldību ceļā tika panāks risinājums, kā dalība valsts piedalījās deva savu pienesumu šajā maciņā, bet amnestību tad ļoti sarežģīti nomenedžēt. Nu, parādās šī tendence. Dalībvalsts labprāt maksātu, labprāt piedalītos, bet nevis caur Eiropas Savienības budžetu, bet patiešu aģentūrām. No nu, aģentūras eh, noteikti vēlās, nu, aģentūrām šī naudiņa, protams, ir nepieciešama. Tā ir viņa tas viņa dzīvības jautājums, bet no nu, administratīvā viedokļa raugoties tiešām šādu te finansēšanas modeli uzturēt un menedžēt ir ļoti sarežģīti. Un pat apmēram trīs aģentūras, pārraudzības aģentūras finanšu jomā, tā tikai finanšu sektoram vien, kuras daļai tiks finansēts no budžeta un daļai caur dalību valstu piešķirtiem līdzekļiem. Un tā kā atkal šeit ir šis starpvaldību finansēšanas mehānisms, šis veids, kurā mums būtu tiešām jāatzinās un jāskatro, ko, ko no amnestijā viedokļa raugoties šis mehānisms nozīmē. Vai tiešām tas ir efektīvākais un liederīgākais veids, kā, kā kārtot lietas, jo, protams, mēs nevaram iziet arī finanšu perspektīvas uh, restiem ārpus tātad šiem limitiem. Tā kā jā, aģentūra nāk saskarties ar šo te. Uh, dalībvalsts nevēlēšanos maksāt savu budžetu no vienas puses, bet uh, lielu gatavību veikt iemaksas patiešo aģentūrām no otras puses, bet tas savukārt saistās ar ļoti daudz papildus birokrātiju un administrīvo slogu. Oui, Anna, Jā, Anna, jums taisnība, tā tik tiešām ir uh, problēma pēc uh, būtības, kas arī kopumā ir jāaplūko. Uh, vakar pēcpusdienā mēs uh, veicām viedokļu apmaiņu ar uh, finanšu un budžeta uh, komiteju pārstāvjiem no nacionāliem parlamentiem, un mēs konstatējām, ka papildus tām jomām, kas ir labi reglamentētas un pārvaldības, kur, uh, noti, kur ir ļoti laba vienākuma sadala starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, kur pastāv līdzfinansējums, teiksim, vai papildus finansējums sniegšana konkrētai darbībai vai uh, kādai konkrētai organizācijai, tātad, kur notiek šī kopīgā darbība starp uh, Eiropas Savienības institūcijām dalību valstīm, mēs redzam, ka tas arvien vairāk attīstās, ka šī praksa izvēršas. Un uh, valstu valdības ir ar mieru, jā, lai notiek kāda rīcība Eiropas mērogā, uh, saņemot Eiropas finansējumu, bet ar tādu nosacījumu, ka tas iet caur nacionālo budžetu, bet ne Eiropas Savienības budžetu. Um, tad, kad mēs domājam, ka mums ir daudz naudas un mēs esam bagāti, un tad, kad mēs domājam, ka mēs varam aizņemties finanšu tirgūs bez uh, kādiem limitiem, tad, uh, jā, visi esam kļūdījušies, un šobrīd mēs vairs to nevaram atļauties, neviens. Uh, šai tikšanās reizē vakar pēcpusdienā, tiekoties ar Nacionālā parlamenta pārstāvjiem, nonācām pie secinājuma, ka ir pienācis brīdis, likt uz galda visus mūsu budžetus, visu 27 valstu budžetus plus viens un uh, skatīties, ko mēs ar to visu varam darīt un uh, raudzīties, uh, kur un kādos gadījumos mēs skaidri redzams, ka neva, neliederīgi izmantojam līdzekļus, jo mēs redzam, ka ir dažādi budžeti identiskām darbībām, nedodot nekādu papildus uh, vērtību, tātad vienkārši dubult tiek izmantot līdzekļi vienai darbībai. Anna jau tas niedz arī piemēru, jo mums reizēm ir jāveido ārkārtīgi sarežģīti birokrātiski pārvaldības uh, mehānismi, kas uh, principā kavē efektivitāti un uh, reāli maksā pārāk daudz naudas. Tātad, uh, būtu darba grupā, starp iestāžu darba grupā šis jautājums jāizskata un, eh, diemžēl, jāsaka, šis jautājums droši vien būtu jāpaceļ citā līmenī. Katrā ziņā pateicos visiem, pateicos Jutai, kolēģiem, eh, aģentūru ģenerāldirektoriem, kas eh, šodien ir klāt, un mēs turpināsim ļoti ciešu sadarbību tā, lai mēs varētu nodrošināt, lai 2000, saistībā ar 2011. gadu budžetu tiktu pieņemt visatbilstošākie lēmumi. Cienījamie kolēģi, es tagad aicinu pāriet pie desmitā darba kārtības jautājumu. Tātad joprojām runāsim par aģentūru problemātiku, bet eh, šeit konkrēti runāsim par eh, aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldības brīvībai. Paldies! Mēs eh, par šo jauno aģentūru jau sākām runāt, un vairāk jau bija jautājumu nekā atbilžu. Šobrīd man, manā rīcībā ir savukārt uh, mazliet vairāk atbilžu, jo ar iekšlietu komiteju es to centos izrunāt un runāju arī ar referentu, kas gatavo ziņojumu vai atzinumu par šo aģentūru. Uh, bet um, nekas vēl nav noslēdzies, tāpēc nekā rakstiska man vēl nav, bet nākamajā budžeta komiteja sanāksmē tas jau būs jūsu rīcībā. Un uh, es domāju, ka vēl līdz septembrim iekšlietu komiteja pieņems lēmumu. Un es gribu vēl paturpināt sadarbību ar referentu Mm, tāpēc esam nolēmuši, ka um, pastrādāsim un sagatavosim dokumentu, ar ko jūs varēsiet iepazīties uh, um, atvaļinājumu laikā. Nav vēl īsti skaidrs, vai šī aģentūra tiešām tiks dibināta, bet ja jā, tad mūsu priekšlikumi tiks ņemti vērā. Komisijai es uzdevu iepriekšējā reizē vairākus jautājumus un ne tikai budžeta atbildīgā persona, bet arī uh, personas, kas apsolīja man atbildēt uz jautājumiem par šo aģentūru, vēl neko nav izdarījušas. Runa ir par to, ka rīt varētu notikt tikšanās Un es centīšos vēlreiz uh, uzdot visus mūs interesējušos jautājumus, lai mēs redzam vismaz uz kuru pusi vilciens iet. Un es domāju, es atceros, ka komisijas pārstāvis stāstīja, uh, ka šī aģentūra nekadā gadījumā nav neatkarīga, bet tai vajadzētu darīt to, ko tai teiks komisija. Es mazliet uh, izbrīnījos, jo tādiem uzdevumiem mums nav vajadzīga decentralizēta aģentūra. Ar tādiem uzdevumiem pietiek ar vienkāršu, parastu aģentūru, un tāpēc Mēs vairāk šo tēmu neturpinājām, bet es, rītdien man būs iespēja to visu atkal pārunāt, lai redzētu, kas tas īsti būs. Pašā regulā ir rakstīts, ka tā būs neatkarīga, tai jābūt neatkarīgai, un ko Elio kungs referents no iekšlietu komitejas apsolīja man, ka tieši ar to sākās, parādījās šī ideja, proti neatkarība attiecībā pret komisiju, jo pretējā gadījumā, un ir bijuši jau tādi piemēri, darbs ir absolūti neefektīvs un uh, īsta labuma no tā nav. Tātad referenta projektu jūs saņemsiet nākamajā sanāksmē, un mums vēl būs laiks vienoties un uh, tikt skaidrībā par dažādām domstarpībām, iespējamām arī ar iekšlietu komiteju. Paldies! Vēl. Paldies un vārds Alvaro kungam! Paldies, priekšādātāji! Es sadarbojos ar referentu iekšlietu uh, komitejā un arī ar Haugas kundzi esam diskutējuši par to. Šī aģentūra ir nepieciešama, tādu vēlmi pauda Eiropas parlaments. Un daudz, kas, kas nav, kas ir tāds neskaidrs regulā, piemēram, par budžetu, uh, par to vēl ir jātiek skaidrībā, tāpēc es priecājos, ka mēs sadarbojamies ar iekšlietu komiteju un, un arī komisijas projektā ir runa par to, ka šī aģentūra uzņemsies atbildību par SIS un vairākām citām, vairākiem citiem nobidinājumiem. Un es domāju, ka lielākā daļa um, vai par šo aģentūru lēmums būs jāpieņem koplēmumu procedūrā, arī attiecībā uz to, kas būs, kāds efekts tai būs uz budžetu. Uh, un arī par SIS-2 uh, atbildību būs šai aģentūrai. Arī par to es esmu runājis ar Koelju kungu, kas ir referents iekšlietu komitejā. Un ja mēs tagad prognozējam, kādas varētu būt izmaksas pārnesot informāciju vai veicot informācijas transfertu no vienas informācijas sistēmas otrā, ieskaitot arī Eirodak. Par to vēl skaidrības nav, bet nu, tam būs noteikti vajadzīgi papildus līdzekļi. Un mēs gaidām arī eh, ziņojumu no padomes. Tas ir ļoti tāds ambicios projekts ir paredzēts, ka 120 miljoni tam eiro tai tiks piešķirti trīs gadu darbības laikam, bet šobrīd mēs vēl nevaram pateikt, kā šī aģentūra attīstīsies, un ir grūti arī prognozēt līdzekļus, jo nezinām, kāda būs personāla struktūra un nezinām arī, kuras būs visas šīs informācijas sistēmas, kas tiks pārvaldītas no šīs aģentūras puses. Un es ceru tiešām vēl pirms vasaras atvaļinājuma, uh, Eh, jūs saņemsiet eh, dokumentus un gada beigās mēs varēsim pieņemt lēmumu. Paldies! Holmajer kungs ir lūdzis vārdu un mēs tātad tādā veidā būs uzklāsījuši praktiski visas grupas. Atvainojos, Holmajer kundze. Eh, Nē, priekšsētāji, mēs. M, mm, jā, es tāds, tāds savveidnis sajukums un. Uh, Uh, es atvainojos par varbūt to, ka pavel, pavelcinu šīs diskusijas, bet katrā ziņā es vēlos atbalstīt abas kolēģis attiecībā uz šo piesardzīgu attieksmi, ko viņi pauda, ka ir jābūt piesardzīgiem. Pasīs uh, divi. Un te ir runa ne tikai par tādas lielas iekārtas palaišanu, kas uh, vēl ir cerīgi vai nav, un respektīvi, nu, nav skaidrs vēl, kas tur sanāks ar šo sistēmu gala beigās. Un kamēr tas nav zināms, nav zināms eh, par, par visu, vai SIS viens arī, vai tā būs šī aģentūrā vai nebūs, jo SIS viens pagaidām ir darbojas tikai nacionāla līmenī, un kā tā šī integrācija um, ritēs, nu, nav īsti vēl skaidrs, kā šīs visas sistēmas savā starpā integrēt, nu, es nezinu. Nu, protams, tas ir ļoti tāds aizvajošs pasākums, kaut kāda vairāk kā 20 miljonu tur paredzēt. Uh, Bet, nu, gala beigās pagaidām nav skaidrs, kāds izskatīsies. Tur nav nec grafika, nec tehniskā, korekta plānojuma tāda. Un arī SIS-2 mēs zinām, ka ne viss ir gludi. Un šis te milestone tests tad arī tur neritēja labi. Mēs zinām, ka tur uh, bija problēmas ar datiem, datu trūka un nevarēja viņiem, viņiem apmainīties, un tā sistēma tur, tur uh, bruka kopā. Un, un šis datu Mm, tātad kopums, kas tika apkopots eh, no, no piecām valstīm, tu neienāc. Un, un tagad ir vairāk valsts, 27 valsts, un daudz lielāki izaicinājumi. Nekā atšķirībā testa, tā kā, nu, tiešām jāskatās, kamēr šis koncepts nav sakārtots un līdz galam likts tātad galdā, un nu, kā jau kungs te par to atbild, nu, vajadzētu uzmanīties, pirms mēs nonākam pie kādas secinājumiem. Paldies! Tā ir laikā, kad mēs bijām uh, Schengens uh, sistēmā. Et déjà à l'époque, nous constations que ça ne marchait pas du tout. Pastāvēja SIS uh, viens sistēma. Tajā laikā mēs konstatējām, ka šī sistēma nedarbojās, un visa šī IT sistēma principā sabruktu. Uh, 15 gadu laikā, jāsaka, informācijas tehnoloģijas sistēmas ir attīstījušās lielā mērā, bet ne tik lielā mērā ir attīstījies veids, kā pārvaldīt šīs sistēmas. Un uh, dod vārdu Klingai. Jā. Tātad uh, te ir ierosinājumi no Marinesko kunga puses grozījuma attiecībā uz menedžmentu portu iesniegt, tātad tas būtu kā uzraudzības orgāns, tas sastāvēt no pieciem cilvēkiem vienkārši nodrošināt šo pāraudzību. Jo, ja viss tā valsts tur tad, tad iesaistīsies, tad tas varētu pieaugt līdz pat 18 cilvēkiem, jau pat 80 nu, vai cik tur, un, un līdz ar to kontroli tikai pasliktināsies. Ir jāuzlabo efektivitāte, un tāpēc būtu labi, ja kolēģi varētu sekot šim te ieteikumam, tātad aģentūru pārvaldība ir jāuzlabo, nu varbūt jāsāk tieši ar to, ko mēs labi pazīstam. Merci. Uh, Jūtā vēl répondre uz. Paldies, vai Jūta gribētu atbildēt jau uz jautājumiem? Jā, es domāju, ka nu, to varētu tiešām ņemt vērā, to, ko jūs sacījāt nu pat, jo, nu kā to saka, man radās iespējas, ka ko eļu, ko es uh, pirms tam nepazinu, bet, uh, manuprāt, ko eļu kungs ir ļoti tāds viets un konstruktīvs, viņš saprot, pa ko ir runa. Uh, Un eh, līdz šim 20 miljonus SIS-2 sistēmā ir ieguldīts, to es gribēju sacīt. Un konkrēti iznākumu nav. Un jāstāsta, kas notiks tālāk. Jā, nu, mēs arī komisija par to atbildīgi, protams, un tā tas ir, un tur arī līgumi nav īsti adekvāti nos, noslēgti. Es gan neesmu jurists, jā, bet, eh, bet katrā ziņā tur ir problēmas, jā. Bet, eh, ja, mēs, ja viņi piedāvā savus pakalpojumus un ne par ko neatbild, tad, ka sistēma tiek palaista, bet tie, kas sev visu naudiņu, nu, es nezinu, tas taču ir, nu, diezgan, diezgan apšaubāms risinājums. Jā, pat labāk mēs eh, nu, tātad eh, nezinām, kas tur būs, vēl balsojums nav noteicis, un, protams, aģentūra tiks dibināta tikai tad, ka visi šie procedurīgi jautājumi tiks uh, precizēti. Es atvainojos priekšstādā, bet, ja iespējams, tad vismaz arī atbildīgām personām būtu jāliek pie sirds, ka, ka tur būtu attiecīgās klauzulās jāstrādā jautājums par atbildību. Ja kāds kaut ko salaiz grīstēt, lai ir atbildīgs. Un šlūk ir šis jautājums par atbildību. Un es domāju, tas ir nopietns jautājums. Es domāju, ka ir jāiedziļinās uh, Hans Jonas uh, atbildības filozofijā. Alvaro kungs. Paldies par apdrošināšanas jautājumu. Tas ir ļoti interesants. Pirmais, uh, ar līgumiem mēs neesam varējuši iepazīties. Un nezinu, kāpēc tas šķiet normāli. Uh, par apdrošināšanu, cik tālu mēs vispār esam informēti. Es uh, lūgtu revīzijas palātu kopā ar Holmēras kundzi um, to neizlaist no acīm par apdrošināšanu, kas ir kaut kāda pret kaut kādām kļūdām, pārkāpumiem vai kavēšanos. Te ir jābūt skaidrībai par to, vai soda naudas kurām, kuras vajadzētu maksāt kavēšanās gadījumā, varētu būt mazākas nekā nauda, kas būs jāiegūt, lai kļūdu izlabot. Tas nozīmē, ka pielaižot kļūdas, pārkāpējs nopelna uh, uz kat, par katru kļūdu kaut ko sev vēl klāt. Vēl pēdējais runātājs jums ir jāpieturas pie darba kārtības, Holmēra kundze. Šajā kontekstā es gribētu pateikt, ka jāskatās ne tikai uz šo IT aģentūru, bet arī uz fizis uh, iestādījumu vai sistēmu. Uh, pašu. Runa ir par 27,9 miljoniem uh, kas ir uh, pieprasīti, un dati, kādi ir nāk no padomas puses, un mūsu dati atšķirās. Tiešām uh, nav nekādas kārtības, un mēs nezinām, uh, ko darīt. Bet es gribētu apsveikt priekšādā, tad tas bija ļoti gudrs lēmums. Merci. No, compens, Jā, paldies. Tās tiešām ir ļoti delikāts problēmas, jo ir ārkārtīgi sarežģīts tehniskais aspekts, politiski runa ir par uh, Eiropas Savienības iekšējās drošības uh, līdzekļiem un par ārējo robežu aizsardzību, un mēs arī šeit skaram ļoti delikātus punktus attiecībā uz personas individuālo brīvību un uh, cilvēku pamatiesībām. Tātad jautājums tiešām sarežģīts. Mūsu referents ir uzklausījis visus izteikumus. Gribu atgādināt, ka kalendārs, kāds ir paredzēts šī ziņojuma izskatīšanai un atzīme sagatavošanai, ir 21. jūnijas. Tātad prezentēšana, grozījuma iesniegšana 24. pulksten 12. dienā, 13. jūlijā mēs balsosim par atzinumu projektu un uh, Lībe komitejai vajadzētu pieņemt šo ziņojumu septembrī un plenāra sēdē varētu būt balsojums novembrī. Es jums pateicos, pulkstens ir tieši 12 un atbilstoši mūsu e, elektroniskam pulkstenim ir bez divām minūtēm 12, un mēs varam ķerties pie mūsu darba kārtības 12. E, jautājumu, un tas ir jautājums par ļoti tādām um, karstām debatēm par Eiropas ārējās darbības dienestas status. Gualķerī kungs ir klāt, un es dodu arī viņam vārdu. Grazie, prezidente. Come noto il par... Paldies, priekšsādātāji. Kā jūs ziniet, Eiropas parlaments ir pieņems lēmumu izskatīt dažādus likumdošanas aspektus, kas saistās ar ārējā darbības dienas izveidu vienotā paketē. Un līdz ar to izvērst vienu diskusiju raundu, tātad vienotas diskusijas par dažādu likumdošanas as, tātad, aktu aspektiem, kas saistās ar šo ārējo di darbības dienestu. Un līdz ar to ar šādu pieeju mēs mēģinam panākt to, ka de facto šī dienesta izvēle tiek pakļauta koplēmumu procedūrai. Līdz ar to mēs formāli Nu, neesam skatījuši Ferhofštata ziņojumu, vienīgo sacīsim, jā, kas ir tad, tad eh, FKO referents par šo tēmu. Bet eh, vēlamies izanalizēt visus eh, attiecīgos tiesību aktus, tā skaitā arī, arī darbības nolikumu un, un tad, tad darbinieku reglamentu. Nu, tādēļ nu, šodien mums formāla diskusija par mūsu atziņumu netiks izvērsta, jo jo Broka tātad ziņojums vēl pagaidām manas pieminēto iemeslu dēļ līdz galam finansēts nav, bet katrā ziņā pēc vispārējām diskusijām, kas mums jau šeit bija komitējā, mēs uzskatījām, tomēr būtu neslēgti vēl izvērst tādu padziļinātāku diskusiju pēc būtības par, par svarīgākajiem um, jautājumiem, kas saistās ar budžeta aspektiem attiecībā uz ārējās darbības dienas izveidi. Nu, tādēļ šodien esmu jūs, jums līdz priekšā mūsu darba dokumentu, kur ir šīs iezīmēs arī tas, kas varētu vēlāk atspoguļoties mūsu atzinumā. Bet nu, pagaidām šis ir tikai darba dokuments, tas nebūtu nav finalizēts. Un, Vēlos vien eh, izmantot šo iespēju, lai pateiktos eh, sekretariātam arī cen par eh, lielisko sadarbību šī darba dokumentu sagatavošanā. Un, nu, kā es sacīju, šis darba dokuments nav noslēdz dokuments, tas ir izstrādes stadijā. Un, tur ir izskatīts dažādas iespējamās um, alternatīvas, kuras mums vajadzētu ņemt vērā un izanalizēt. Nu, šī pamata alternatīva, tur, pamata opcija, par ko mēs esam daudz runājuši, proti par to, vai ārējiem dienestam būtu jākļūst par daļu no komisijas administratīvās struktūras, tātad par, par komisijas apakšu struktūra vienība vai nē. Un nu, tas ir varbūt centrālais jautājums. Un uh, tālāk trešajā šī dokumenta daļā mēs um, esam izstrādājuši dažādas priekšlikumas atbilstoši Eštonas kundzes priekšlikumam. Tātad dažādas grozījumus, kas pēc mūsu domām būtu vajadzīgi tādi, jā. Ja? tiešām šis dienas gala beigās kļūst par komisijas struktūra vienību un atradīsies komisijas sastāvā. Un tad tādā gadījumā operatīvas budžets kļūs par uh, Eiropas Savienības budžeta trešās uh, sekcijas budžetu. Nu, funkcionāli tas varētu būt uh, neatkarīgs dienests, tā ir vēl viena alternatīva. Nu, neiedziļināšos šīs alternatīvas plusos un mīnusos. Te, protams, jautājums, kas saistās arī ar. Uh, parlamentam, izpējas iespējām, bet nu, parlamentam arī iespējas piedalīties arī, arī tātad, citu alternatīvu robežās šo jautājumu risināšanu, tā kā tas varbūt nav tas centrālais jautājums šeit. Bet, protams, tieši finan no finanšu atbildības, no finanšu paskatīšanās viedokļa varbūt tā būtu labāka alternatīva. Un nu, diskusija gaitā mēs vispārcāmies par to, ka ir vēsturiski un politiski iemesli un argumenti kuri šīs alternatīvas realizāciju apdraudētu. Proti tad, ja šis tādais viens kļūst par komisijas eh, struktūru vienību, nu, no dažādu, dažādiem viedokļiem raugoties, mums šī opcija tomēr neiet kurš piesiets. Bet kā tad ir mūsu iemīļotā opcija, tā teikt, mūsu tā, tā alternatīva, kurai mēs dodam priekšroku, un to es atspoguļoju darba dokumentu otrajā daļā. Mēs izskatām arī, kādas būtu implikācijas otrā alternatīvai. Un uh, arī šo alternatīvu atbalsta arī augstā, augstais pārstāvis. Proti autonoma dienesta, kur administratīvais budžets ir atrodas ārpus uh, komisijas budžeta. Un līdz ar to mēs arī savā dokumentā esam iekļaujuši iespējamos grozījumus Eštons kundzes uh, priekšlikumam. Uh, kas mūsuprāt labāk atspūļo šo kopienas metodi, būtu tā, tā, tāds uh, saskaņotāks. Nu, visus šos grozījumus, protams, uh, neskaidrošu tagad, dokuments jūsu rīcībā, bet pavisam īsti daži piemēri. Nu, piemēram, administratīvās izmaksas un operatīvās izmaksas. Tātad šo divu izmaksu izšķiršana. Pants 7.1, 7.1b, 8. preambulas punkts, tur tas skaidri ir izcelts viss. Tālāk par īpašiem pārstāvjiem. Viņu būčets būtu jākļauj administratīvajā sadaļā. Lai tad eh, līdz ar to mēs labāk saprastu šo te nodalījumu nošķīrumu. Bet nu šai ziņā mēs esam atvērti noskaņoti. Es labprāt uzklausītu kolēģu viedokli. un vēlas uzsvērt, ka neatkarīgi no tā, kāda alternatīva tiks izvēlēta, budžetam ir jābūt konsolidētam. Tad gala beigās mums jānonāk pie tāda dokumenta, kurš dod mums iespēju pārliecināties par to, kā tad tiek izmantot šie līdzekļi ārējiem mērķiem. Un administratīvās izmaksas, kas saistās operatīvu mērķu sasniegšanu, tam jābūt viegli izkontrolējumam. Lāk attiecībās budžeta izpildi. Šeit šim dienestam jābūt tādām pašām saistībām, atbilstoši 145. 145. pāns 6. un 7. darā finanšu regulā, tātad tām pašām pilnvarām vai funkcijām, kas ir komisija. Tad par programmēšanu runājot. Viene introdotta una distinzione che manca nella proposta Ashton. Nu, Eštons priešlikumā nav nošķirts. Tātad regulējumi sagatavojums no vienas puses un finansējums no otras puses. Līdz ar to šeit ir atsevišķs pants attiecībā uz dokumentu sagatavošanu, kas nav iekļauts sākotnējā priekšlikumā. Pienākumu sadalījums ir precizēts attiecībā uz sadarbības instrumentiem ar industrializētajām valstīm, rūpnieciski attīstītajām valstīm, tāpat ir instruments par atomu enerģētikas drošību un stabilitātes instrumentu. Nu, nav tiešām skaidrs, kā šie instrumenti tiks pārvaldīti. Kā tiks sadalīta atbildības starp dažādām pārvaldības struktūrām? Teiktais priešlikums uzlikt um, ārējās, uh, tad, tad darbības dienestam atbildība par dažādām tematiskām jomām, bet pastāv uh, risks, ka Aštons kundze varētu nošķirt geogrāfiskos jautājumus no vienas puses un tematiskos jautājumus no otras puses, arī struktūrālā veidā. Aštons kundze piedāvā vertikālu pārvaldības struktūru, ko parlaments jau kritizējis. Un es pēc vēl vajadzētu arī precizēt un, un um, paskaidrot, Kāda ir eh, dienesta atbildība par finanšu instrumentu pārvaldi? Un ir pāraudzības iestāde, vai tā būs eh, atradīsies komisijas ietvaros, vai arī tā būs pakļauta augstiem pārstāvim. Tāpat ir atbildība par finanšu lēmumiem, vai šī atbildība paliks eh, komisijas rīcībā. Un līdz ar to operatīvo puču īstenos komisiju. Kāda būs šī vadības ķēde? Tas būtu arī jāprecizē. Un runājot par īstenošanu. Kāds kompetenci sadalījums? Tas būtu jāapskatra atsevišķā pantā. Un tad vēl darba dokumentā ir atsevišķa sādaļa. Tad vēl viena alternatīva, ka šis dienests varētu atrasties ārpus komisijas eh, administratīvajām struktūrām. Uh, Tur runa par delegāciju vadītājiem. Tā ir ļoti delikāta joma. Esmu sadalījis šo alternatīvu tādās apakšā alternatīvās. Runājot par menedžmentu un, un početa auditēšanu, delegāciju vadītājiem nevajadzētu dot pilnvaras um, tērēt um, kopienas resursus. Tāpat laikā ir pieejama cita apakšā alternatīva. Mēs kā ļoti labi apzināmies, ka no budžeta procedūra drošības viedokļa raugoties, jā, mēs nepiešķiram delegāciju vadītājiem īstenošanas pilnvars. Ja, ja viņi nav komisijas darbinieki, tad No politiskā viedokļa raugoties, ir nepieciešams nodrošināt, lai savienība būtu adekvāti pārstāvēta. Bet, nu, protams, ja delegācija vadītājiem nav izpildu pilnvaru, tad nav izskaidrs, ko viņi var darīt. Tā kā vēlos uzklausīt komitejas viedokli par šo jautājumu. Un tad visbeidzot, daļa no dokumenta ir veltīta uh, iespējamiem grozījumiem Eštonas priek priekšlikumā ko mēs varētu pieminēt neatkarīgi no izvēlētās alternatīvas, tātad neatkarīgi no tā, vai ārējais dienas būs komisijas ietvaros vai ārpus tā. Par to esam jau daudz diskutējuši, tāpēc to tagad neatkārtošu. Tātad ir runa par izdevumiem 4. sadaļā, par pilnīgu atskaitīšanos runa, par starp institūciju darbību attiecībā uz ārējo dienestu. un par ko šī komiteja jau ir izdevusi atzinumu projektu. Protams, manā dokumentā ņemts vērā, ņemt vērā arī citi svarīgi aspekti, nu, piemēram, starp institucionālās eh, tātad eh, vienošanās reforma attiecībā uz ārējā dienesta finansēšanu, ņemot vērā dažādas eh, funkcijas un misijas. Tas ir svarīgi. Vienlaiks jāsklabā elastība. Elastība, ko nodrošina CFSP, tātad eh, patreizējā regula. Paldies! Paldies, eh, cienījamais kolēģi, par šo ļoti detalizēto strād, eh, stāstījumu un par darbu dokumentu, kurš, manuprāt, ir vērts, lai mēs pat uzdod dažādus jautājumus. Un šis dienas, protams, rada jautājums mūsu dienestam. Ingai Greslē vārds. Dokuments eh, mums tika tikko iedots, tāpēc nav iespējas tik ātri ar to uh, iepazīties, bet šķiet, ka sajukums vai apjukums ir vēl lielāks. Abas politiskās opcijas tiek pārunātas, bet, nu, jāsaka, ka skaidrības tomēr nav arī kādā veidā, pēc kādas metodas tas tiek darīts, un budžeta kontrole ir viens jautājums, un tāpat jautājums, kā tad ir ar šo um, uh, Eiropas Savienības vēstnieka amatu, un es lūdzu svītrot šo vietu un tā mūs neapmierina ne mūs, ne arī tos, kas strādā ar, ar budžeta kontrolas jautājumiem. Un jūsu projektā arī astotajā pantā komisija ir nosaukta par tādu kā ārējā dienesta izpildu aģentūru. Es uzskatu, ka Šeit ir vairākas lietas, kas uzsver šo komisijas kā izpildu aģentūras nozīmīgo lomu, un tas lielā mērā atšķirās no sākotnējā Aštonas priekšlikuma. Un viņai ir tā kā divi amati, un viņai tiem jātiek galā vienai pašai, nav runa par pat kādu asistentu. Un es domāju, ka šāda pieeja vai šāds priekšlikums ir pretrunā ar uh, pašu ideju, jo politiska, politiska dibinājuma vietā tiek veidots tāds kā dienests, kas nodarbosies ar projektiem, projektu īstenošanu, bet diez vai tas tā bija paredzēts. Un es uzskatu, ka ir svarīgi nodrošināt tādu kā strateģisko piesaisti arī līdzekļu piešķiršanai. Un es uzskatu, ka komisijai nedrīkstētu piešķirt pilnīgi visas pilnvaras, tā kā naudas piešķiršanai, tad tā varētu vienkārši īstenot projektus, kādus vien vēlas. Un šis strateģiskās politikas jautājums tā ir viena lieta, bet vēl, ja head of delegation ir šajā ārējā dienestā, un tam būs pilnvar īstenot dalībvalstīs komisijas projektus, tad mums nebūs iespējas ietekmēt to, kādi, kāds, kādi projekti tiks īstenoti. Atbildība par finansēm ir jāsadala tā, lai tomēr tā nenokļūt visi vienās rokās. Un es uzskatu, ka 5-4, tad pants 5-4 ir jāšķvītro. Paldies! Paldies, Jensens kundzei vārds! Jā, man uh, nav bijis laiks iepazīties ar šo dokumentu. Es tikai varētu teikt, ka uzklausot uh, Galtierī kunga vispārējo stāstījumu, tāpat Greslas kundze, jāsaka, ka mana grupa vairāk atbalsta Gres, Greslas kundzes līniju. Paldies, Kalfin kungam vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētājs. Arī gribētu pieskarties šim pēdējam minējam jautājumam, jo arī vakar budžeta kontrolas komitejā par to tika runāts. Un tur es esmu viens no referentiem šajā jautājumā. Grēslas kundzes bāžas ir gluži, gluži pamatotas, norādot, ka mums ir nepieciešama ļoti skaidra uh, atbildības uh, definīcija attiecībā uz budžeta līdzekļu apgūšanu. Uh, mēs runājam par šo iespēju, ka budžets varētu būt pievienots uh, komisijas budžetam, tas būtu pieņemami. Ja tas neizdodas, tad ir jautājums uh, sekojošs. Vai delegāciju vadītājiem vajadzētu būt atbildīgiem par šī budžeta īstenošanu? No mūsu komitejas viedokļa, no budžeta un budžeta kontrolas komitejas viedokļa, šī atbildīguma līnija manuprāt, ir skaidrāk raugoties no Eiropas Savienības tādas kā prezentēšanas viedokļa citās valstīs. Varbūt būtu grūti neusticēties uh, vai ierobežot šo valstu pārstāvju uh, atbildīgumu pilnvaras uh, citās valstīs. Responsible for an embassy normally is the ambassador. Parasti atbildīgais vienmēr ir vēstnieks, eh, neskatoties uz to, kāda darbinieka ir vēstniecībā. Galīga atbildība vienmēr parasti ir vēstniekam. Šis ir ļoti nopietns jautājums no parlamenta viedokļa raugoties, un, eh, lai kāds risinājums tiks rasts, mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem un skaidriem, ka eh, šo pienākumu pārbīdīšana Uh, starp komisiju, kur ir atbildība, atbildīga par ieviešanu, un ja tas tiek novirzīts uz delegācijas uh, vadītāju, tātad kurš, kuram ir uzticēts šis ieviešanas uzdevums, tad tiks zaudēts kaut kur šis atbildīgums uh, šajā paplašinātajā līnijā. Es tik tiešām domāju, ka mums ir jāizvērtē visi argumenti par un pret, bet skaidrs ir pilnīgi tas, ka mums jābūt drošiem, ka tad, kad mēs nonākam pie budžeta izpildes, nebūs nekādu atrunu, sakot, ka komisija ir atbildīga par uh, ieviešanu, bet ārējās rīcības dienests uh, delegācijas vadītāja personā ir deleģēts un viņam ir uh, šīs pilnvaras, bet gal galā neviens nav īsti atbildīgs. Mums ir pilnībā un absolūti jāizslēdz šāda iespēja. Tā tad uh, jā, ir arī trešā iespēja - dubultais paraksts, kas eh, būtu tāda izsmalcinātāka versija, bet es negribētu tajā iedziļināties. Mums šobrīd ir jāizvērtē tā tad. Eh, jāskatās, kādiem, kādi ir pirmie soļi, ko mēs gribam panākt, ko mēs vēlamies, un vai mēs gribam, lai uh, budžets būtu pievienots komisijas budžetam. Ja nē, tad mums ir jārod uh, konkrēts risinājums. Es domāju, ka tas viss notiks diezgan drīz, Uh, tad, kad mēs arī saņemsim visus dokumentus uh, vēlāk šo mēnesi. Paldies! Nākošam runātājiem vārds. Nadežda. Nadežda, jums vārds. Thank you very much. Um, I... Paldies! Vēlos atbalstīt Grēslas kundzes sacīto, viņas bāžas. Tiešām jautājums tev vairāk vai mazāk politisks pēc rakstura. Mums ir jāpieņem lēmums, kādu dienestu mēs vēlamies. Vai tā dienestu, kas eh, skatīs strateģiskus jautājumus, vai dienestu, kas būs spējīgs pārvaldīt arī projektus. Un tās ir divas dažādas versijas, divi dažādi šķērskriesums, sacīsim, dienesti. Un, eh, protams, dažādās eh, dalība valstīs ir dažāda praksa attiecībā uz vēstniecību darbību, bet Nu, situācija ar šādu dienestu ir tāds bezprecedenta faktors. Tieši tādēļ šī diskusija būtu tik mm, sarežģīta un tik, tik ilgstoša. Es arī domāju, ka šī dienas atbildībai ir, jā, ir eh, jābūt saskaņotai ar šī dienas pienākumiem. Līdz ar to dalībvalstu pārstāvi, ja šis dienas nav kopīgi, tātad komisijas ietvarā, komisijas sastāvā, lai viņi nenodarbotos ar uh, projektiem, bet tikai ar politiskiem, tādiem strateģiskiem jautājumiem. Tādējādi mēs izvairītos no pienākumu pārklāšanās, no pārpratumiem, un mēs tā, tādējādi izvairītos no problēmām, kurām mēs varam saskarties pretējā gadījumā. Paldies! Paldies! Eh, nākošais! Thank you, Mr. Chairman. Šurien kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka E, ka mums te rodas e, tāda dīvaina situācija saistībā ar Aštons kundzi. Viņa ir komisijas vice priekšsēdētāja un tāpat laikā, tā teikt, piedarās arī padomē. Struktūra, kas ir e, viņai, viņas pamatā. Tā noteikti nav pilnīgi jauna Eiropas Savienības institūcija. Lisabonas līgumā nekas nenosaka, ka mēs esam gatavi izveidot jaunu institūciju Eiropas Savienības uh, ietvaros. Tieši tāpēc es domāju, ka parlamentam ir pilnīga taisnība, ka tas uzstāja, ka šai sistēmai ir jābūt komisijas uh, sistēmas ietvaros. Ko tas nozīmē attiecībā uz budžetu? Tas pilnīgi dabīgi arī attiecīgi atspoguļos. Tas nozīmē, ka uh, sistēmas budžets uh, ir iekļaujams trešajā sadaļā, bet mēs nevaram uh, pozīcijas iekļaut šajā sadaļā vai citās, vai nu tas ietilpst komisijas budžetā vai nē. Un es ļoti ceru, ka. ka parlaments paudīs savu nostāju ļoti skaidri un vienoti. Līdz šim mm, dažādās sākotnējās debatēs, eh, arī ar Buzeku kungu, jā, mēs konstatējām, ka mums ir vienota vēlme, vienota balss, ka mēs vēlamies, lai tas būtu komisijas eh, ietvaros. Ir ļoti labi, ka mēs izstrādājam darba dokumentus, bet eh, obligāti ir jāveic ļoti rūpīga analīze. Man nekas nav pret domu, ka arī citas iespējas mēs varētu izskatīt šajā darba dokumentā, bet galu galā mums ir jābūt vienotiem un jācenšas aizsargāt savas pozīcijas. Pretējā gadījumā visa šī sistēma būs ļoti tāda bīstama un uh, juceklīga. Tāpēc lūdzu būsim stingri. Uh, tāda ir tautas partijas pozīcija, un man ir prieks, uh, ka arī citas uh, grupas uh, ir praktiski vienisprātas, vai arī viņa pozīcija ir tuva, un šī vienprātība ļaus uzvarēt. Un šis ir īstais brīdis, kad ir jārīkojas, kad visa sistēma vēl tiek uh, veidota. Tās, cik šī sistēma ir vāja, ļoti skaidri atspoguļojās pavisam nesen, kad uh, Aštons kundzes aizvietotājs netika nozīmēts un neviens nespēja reaģēt uz attiecīgiem notikumiem Gazā. Tātad soli pa solim Viņiem ir jāgatavojas savu darbu veikšanai, un mums ir jābūt gataviem veikt kontroli ar vispiem iespējamiem uh, paņēmieniem. Bet, uh, kā es teicu, tam ir jāatspūgļos, tam jābūt iekļautam trešajā sadaļā. Paldies! Es došu vārdu ģenerāla direktoru kungam paust pūdz, uh, komisijas uh, viedokli. Es tikai gribētu izteikt personīgi komentāru. Es domāju, ka pirmais mērķis visām trim institūcijām ir tas panākt, lai, situācija, eh, lai sistēma funkcionē. Mēs bijām Palestīnā pagājušā nedēļā. Tur ir pilnīgs juceklis nekārtība, runājot par Eiropas Savienības pārstāvniecības organizētību. Mums ir eh, kvartet struktūra. Ir Eiropas Savienības pārstāvis, kurš strādā pie Palestīnas un Izraels problēmām, kuras ir jāsaka ļoti atšķirīgas. Ir arī vēstnieks Telavivā. Ir pārstāvis, kurš šobrīd bija komisijas pārstāvis līdz šim un kurš pārvalda uh, lielā mērā kopienas programmas. Un vēl mums ir sešas, septiņas vai astoņas dažādas uh, budžeta pozīcijas, kuras mēs izmantojam, lai palīdzētu Palestīnas pašpārvaldei. Uh, bet eh, tāpat laikā mēs esam eh, noslēguši vietoš, vienošanos ar Izrēlu eh, sadarbībai tirzniecībā, kultūrā, vides aizsardzībā un citās, tātad, lai veicinātu Izrēlas līdzdalību Barcelonas programmā, vidusjūras programmā un tā tālāk. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienībai būtu politiska loma, nepieciešams, lai visi šie instrumenti tiktu politiski kontrolēti, lai to darītu Aštons kundze. Tas ir tas svarīgākais. Ja mēs turpināsim uzturēt sistēmu, kurā zināmi dienest atbildīgi par vienām pozīcijām, cita par citām budžeta pozīcijām, un jau uz vietas uh, ir kāds, kas, uh, teiksim, šķiet ļoti uh, atbildīgs un svarīgs, bet tāpat laikā tas nav tas, kurš var parakstīt un atbloķēt līdzekļus, tad tas vairs nav nopietni. Uh, Tātad mums ir nepieciešams, eh, protams, jāaizstāvēt parlamenta tiesības, kontrolas tiesības. Parlaments arī apstiprina līdzekļu izmantošanu, atbrīvošanu, nodrošina kontroli, tāpat arī balso par budžeta izpildi, bet ir nepieciešams, kā es teicu, izveidot galu galā sistēmu, kas reāli darbojas. Ģenerāldirektora kungs, varbūt jums ir kādi komentāri šajā jautājumā? Merci, prezident. Paldies, priekšstādātāja kungs. E, jāsaka, ka arī lielākā daļa manas karjeras ir bijusi e, ārējās darbības dienestu jomā, un es varu tikai piekrist. Un esmu arī šos notikumus un situāciju vērtējis, e, vērojis arī uz vietas. Otram kārtām šīs debatas, un es pēc tam ātri esmu izskatījis Galtierī kunga ziņojumu. Šīs ir debatas, kas ir politisks pēc savas būtības. Ir Aštonas kundzes pozīcija, postenis, kas tika izstrādāts līdzdarboties padomē un komisijai, kas ir tādā zināmā brieduma pakāpē, bet šobrīd notiek debatas starp parlamentu un Aštonas kundzi Un runājot par komisiju un budžeta ģenerālo uh, direktorātu, es uh, vēroju, sekoju šīm debatēm, es uh, visu fiksēju, ja nepieciešams, es arī attiecīgi darbiešos, lai veiktu nepieciešamās korekcijas un pielāgojums, bet pašos sākumās tās ir debatas, kas skār tieši parlamentu un to, kas ir atbildīgs par šī servisa izveidošanu. Trešām kārtām runājot par šo uh, Eh, delegāciju atbildību un pilnvarām. Es vēlreiz gribētu atgādināt to, ko jūs jau jūs ļoti dairnīgi pateicāt, un ko arī man ir izdevies pateikt jau vairāk kārt. Nedrīkst eh, pat iedomāties, un jāsaka, tā ir arī man personīgā pieredze. Tā tad mēs nevaram paredzēt delegāciju vadītājs, kas varētu sēsties pie galda un parakstīt finansēšanas līgumus uh, aiz, uh, tā teikt, tās personas muguras, kas ir atbildīgi par sadarbību. Tātad uh, aiz vēstnieka muguras. Tas ir atbildīgā persona, kurš ir atbildīgais uz vietas par sadarbības darbībām. Un attiecīgi finanšu ministrijām un dalību valstīm no otras puses. Eh, trešajās valstīs viens eh, no galvenajiem elementiem eh, vēstniecību darbībā ir tieši šis sadarbības elements. Un es gribētu norādīt, ka man ir zināmas grūtības izprast šīs debatas, jo. Skatoties šīm debatēm starp parlamentu un Aštons kundzi par uh, teiksim, aplūkojot to scenāriju, ja ārējās darbības dienas tiktu iekļauts uh, komisijas uh, struktūrā, uh, delegācijas uh, vadītājs Eiropas Savienības uh, vēstniecībā, gluži dabīgi uh, gūs šīs paraksta pilnvaras. Un pašreizējā priekšlikumā, ņemot vērā to, ka dienas tik tika izveidots kā institūcija bez finanšu regulas, tā tad ir nepieciešams nodrošināt šo saikni starp komisiju un delegācijas vadītāju, lai panāktu to, ka de facto runājot tieši par kooperācijas aspektiem, šis delegācijas vadītājs, tā teikt, būtu komisijas struktūrā. Tā tad tā varētu kariķēt vai attēlot šo struktūru. Es, kā es teicu, slikti izprotu šīs debatas, jo kopumā kontrolas uh, instrumenti uh, paliktu spēkā, jo komisija būtu atbildīga par budžeta izpildu un tai būtu pilnīgi atbildīga atbildība un tā arī uh, to uzņemtos un pildītu attiecībā uz darbības izdevumiem. Un Aštons kundze pati um, uh, būt atbildīgi par dienas administratīviem izdevumiem. Tas arī viss priekšstādātāji no manas puses. Paldies ģenerāldirektoru kungam. Es uh, aicinu noslēgt mūsu sēdi, pulkstens 12.30, pateicos mūsu referentam. Jā, protams, mums šeit ir jāveic tāds neliels koordinācijas darbs savā starpā. Es pateicos uh, pār jūsu izstrādāto dokumentu. Gribu precizēt, ka šis dokuments, kas jums tika izdalīts, ir paredzēts, lai varētu palīdzēt eh, visiem tā teikt labāk saprast un sakot šīm diskusijām, un eh, mēs eh, redzēsim, kāds tas būs, tad, kad pienāks balsošanas laiks. Līdz ar to es noslēdzu mūsu sanāksmi. Mēs tiekamies pulksten trijos. Gribu atgādināt, ka, jā, sēde notiks tātad citā zālē. Līdz 3.45 būs sēde aizslēgtām durvīm, jo mums ir nepieciešams uh, Uh, piestrādāt vēl pie mūsu kompromisa uh, triloga mandātam un uh, tiksimies PHS B001 telpā. Tātad pulksteni 3.45. Paldies un vēl visiem labu apetīti!